Hello, hello. Okay, okay, now it's okay, good. Um, um, good afternoon. Labu pēcpusdienu. Pēc uh, pusdienas pārtraukuma es vēlētos šeit sveikt Elžbetas eh, Bienkauskas kundzi, kura ir Eiropas iekšējā tirgus rūpniecības uzņēmēja darbības un MVU komisāre. Mēs turpināsim struktūrēto dialogu tajā skaitā par tikko pieņemtajām DFS likumdošanas programmām. Mēs vēlētos apspriest vispirms jau komisāres kundze trīs jautājumus, kas ITRA komitejai šķiet īpaši svarīgi. Programma vienotajam tirgum, uzņēmumu konkurētspēju, tajā skaitā MVU, kā arī Eiropas statistiku. Tā ir ļoti svarīga, jo mēs jūtam atbildību arī par tiesību aktiem uh, Un droši vien mums eh, šajā jautājumā būs ekskluzīva kompetence. Tāpēc eh, tā ir mūsu atbildība. Nākamais eh, jautājums - aizsardzības fonds, kas arī ir mūsu atbildība kopā ar dažām citām komitejām un kosmosa programmu. Es uh, gribēju jūs apsveikt ar šīs jaunās programmas izveidi. Tātad trīs galvenās tēmas, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs saņemtu informāciju ne tikai par finansējumu turpmākajiem septiņiem gadiem, bet arī par to, kādas jūs perspektīvas saredzat MVU. kādas perspektīvas ir mūsu rūpniecībai, kā arī uh, kosmosa programmai nākamās desmitgades laikā. Tāpēc, komisāri, es aicinu jūs tagad izteikties. Liels paldies priekšsādātāji, godājumie deputāti, liels paldies, ka mani uzaicinājāt. Es zinu, ka jūs esat ļoti. Mm, atbildīgi iesaistījušies darbā ar dažādajiem DFS priekšlikumiem, un tā ir arī šīs komitejas atbildība. Es uh, konkrēti runāšu par uh, vienoto tirgu, kosmosa programmu, bet varbūt arī daži vispārīgi vārdi, jo jūs zināt, ka visi budžeti ir eh, sarežģīts jautājums. Uh, Šis bija vēl sarežģītāks. Un, protams, jūs zināt, ka es runāju no vienas puses par to, ka mēs uh, saskarsimies ar um, ehm, ievērojumiem ieņēmumu zudumiem, aizējot apvienotajai karalistei, bet no otras puses ir arī audzis pieprasījums, ir arī jaunas atbildības jomas, gan finanšu jomā, migrācijas jomā, aizsardzībā un drošībā. Tāpēc Eiropas komisija ir smagi strādājusi, lai pievērstos um, Eiropas um, pievienotajai vērtībai, nevis sacenstos ar valstu budžetiem. Un, uh, Šīs ir tās trīs eh, daļas, par kurām es izteikšos plašāk - aizsardzība, kosmos un vienotā tirgus programma. Aizsardzības eh, jomā mēs gan nesākam no nulles, jo jūs zināt, ka pēdējo trīs gadu laikā mēs esam panākuši labu progresu aizsardzības sadarbībā, it īpaši rūpniecībā. Uh, tāpēc eh, šeit ir arī rūpniecības komisāre. Un pirmo reizi mēs eh, es ehm, vēsturē esam atvēlējuši 95 miljardus uh, dolāru aizsardzības jomai nākamajā DFS. Tas ir bijis iespējams pateicoties sadarbībai ar parlamentu. Paldies par to. Pagājušajā gadā jūnijā mēs uh, turpinājām iesākto ar Eiropas uh, industriālās attīstības programmu. 800 miljoni eiro pēdējiem diviem gadiem šajā finanšu plānošanas periodā un lielāka summa nākamajā. Un kā jau es sacīju, uh, Iepriekš par šo priekšlikumu jūs arī balsojāt, tāpēc tas tagad ir pieņemts un mēs varam sākt īstenošanu. Es ļoti pateicos par šīs komitejas atbalstu. Un īpaši paldies ēnu referentiem, jo patiešām viņi visi mums trialogā ar padomi un parlamentu ļoti palīdzēja. Runājot par nākamo budžetu, Mēs mēģināsim paplašināt šīs iniciatīvas, pacelt tās augstākā ambīcija līmenī, un pagājušajā nedēļā mēs publicējām priekšlikumu 13 miljārdus eiro atvēlēt Eiropas aizsardzības fondam. Tas ir sešas reizes lielāks apjoms nekā divām pilotprogrammām šī brīža DFS periodā. Uh, Un, protams, mēs turpināsim to, par ko nesen esam panākuši vienošanos. Mēs nesākam visu no nulles. Mums ir uzkrāta zināma pieredze, ir zināmi rezultāti. Un eh, šie priekšlikumi kopā ar jauno aizsardzības un um, drošības eh, kategoriju, kādu mēs piedāvājam nākamajā DFS, ir paredzēti papildus 6,5 miljārdi eiro militārajai mobilitātei. Mēs tiešām ceram, ka izdosies atvēlēt pietiekamas līdzekļus, lai atbalstītu aizsardzības politiskos mērķus. Šī, uh, ar šo summu Eiropas Savienība kļūs par ceturto lielāko investoru aizsardzības jomā, atbalstot uh, sadarbību aizsardzības jomā. Un Droši vien jūs jau esat dzirdējuši, ka mēs atbalstīsim visu nozares uh, aprites ciklu, gan no, no izstrādes līdz jaudu veidošanai. Un 4,1 miljārdu eiro mēs esam uh, paredzējuši programmai, kurā projekti saņems uh, pilna mēroga finansējumu no Eiropas Savienības budžeta. Te mēs esam iecerējuši slēgt, aizlāpīt tehnoloģisko plaisu, kāda ir vērojama Eiropā. Uh, Otrais punkts - 8,9 miljardi eiro ir um, aizsardzības kapacitāšu veidošanai, un tie ir 20%, no tiem 20% ir atvēlēti prototīpu izstrādē. Savukārt dalībvalstis seks 80% izdevumu. Citi šo fondu būtiskie elementi ir tādi, ka 5% budžeta tiks atvēlēti disruptīvo tehnoloģiju izstrādē un atbalstam. Uh, Tas pats ar EIDP. Mēs prasām vismaz trīs uzņēmumu līdzdalību no trim dalībvalstīm, un tad mēs finansēsim tādu prototipu izstrādi, kur dalībvalstis uzņemas saistības kopīgi iepirkt izstrādātos projektus. Mēs uh, turpināsim piešķirt arī grantus, bet uh, esam atvērti iespējai uh, izmantot pirms tirgu laišanas iepirkumus. Mm, tas pats attiecas uz MVU un midcaps iesaisti e EIDP, un te arī svarīgs pārobežu konteksts. Mēs um, izstrādāsim speciālus uh, iepirkumu piešķiršanas um, noteikumus um, šajā programmā. Jo, Mēs esam atvērti vērtību veidošanas ķēdē. Es vienmēr esmu uzsvēris, ka šis fonds nav domāts tikai lielajām dalību valstīm, bet arī mazajām dalību valstīm un uh, MVU. Uh, Te mēs uh, meklēsim sadarbību ar PESCO projektiem, lai palielinātu to veiktspēju. Un uh, pēdējais punkts, ko es gribēju sacīt par šo tēmu, ir um, atbilstības kritērija. Citiem vārdiem runājot, kuri var piekļūt uh, šī fonda finansējumam mēs atsaucam vienošanos, kas ir panākta ar EIDP, sarunās ar parlamentu un padomi. Mēs esam uh, par to uh, daudz runājuši. Jāteic, ka tas ir līdzsvaroti. Tā nav papildus programma NATO sadarbībai, bet uh, savienības intereses te ir labi pasargātas. Un tāpēc es paļaujos uz šo komiteju, ka tā atbalstīs augsto ambīciju latiņu. Mēs esam noskaņoti atvērti un esam gatavi sākt darbu nekavējoties sadarbībā ar jauno sarunvedēju komandu. Un šajā jautājumā es esmu jūsu rīcībā. Otrs eh, svarīgs punkts ir eh, kosmosa programma. Ar komisiju kopā mēs uh, pirms divām nedēļām prezentējām 16 miljārdu eiro vērtu Eiropas uh, kosmosa programmu. Jūs zināt, ka pirms pusotra gada tika publiskota uh, kosmosa stratēģija un uh, Tur tika izvirzītas ambīcijas un mērķi. Savukārt tagad tiek noteikti specifiskie mērķi, lai Eiropa varētu saglabāt eh, globālu līdera lomu kosmosa nozarē. 16 miljārdus izcīnīt nebija viegli, un tas, protams, neietver naudu kosmosa izpētē, bet joprojām tas ir diezgan ievērojams palielinājums salīdzinājumā ar šī brīža budžetu, un es domāju, ka tas ir ievērojams sasniegums. Mums ir eh, visi iemesli būt eh, lepniem par līdz šim paveikto Eiropas kosmosa programmās. Tas eh, ir konkrēts ES sasniegums, jo mums ir divas programmas, Kopernikus un Galileo, kas rada jaunu infrastruktūru un um, struktūras, uh, piemēram, uh, ģeolokācijai un um, citās jomās. Un tuvākajos gados mans priekšlikums uh, ir ļoti skaidrs - nodrošināt pēctecīgumu, pieskaņošanos un īstenošanu. Runājot par pēctecību, vēlamies uzlabot uh, esošo um, Galileo, Kopernikus un ETOS uh, infrastruktūru, jo tās sniedz ievērojami pienesumu kosmosa programmai un mums ir mm, jāuzlabo infrastruktūru. Galileo un Egnēznos mēs, Egnos mēs um, piedāvājam investēt 9,7 miljārdus eiro, lai uh, ieviestu dzīvē otro sistēmas versiju, jo tā ir svarīga. Uh, Eiropas uh, konkurētspējai, piemēram, automatizētā uh, to transporta līdzekļu izstrādē, arī autonomo um, strateģisko projektu izstrādē, aizsardzībā un drošībā. Kopernikus 5,8 miljardi eiro, jo tā ir pasaulē uh, progresīvākā novērošanas sistēma, mēs vēlamies izva, izmantot autonomās kapacitātes, lai uzraudzītu pasauli. Un Kopernikus jaunais uzdevums, protams, būs Eiropas eh, drošības nodrošināšana un Eiropas līderības aizstāvība klimata pārmaiņu uzraudzībā, tajā skaitā polārās misijas un um, Kopernikus uh, izmantošanas zinātnē. Te es vēlējos uzsvērt, ka Kopernikus dati joprojām būs bezmaksas un publikai pieejami, jo um, uzņēmumiem ir jāzina, ka mēs uh, nodrošinām tiem brīvu un uh, netraucētu pieeju Kopernikus datiem. Mana otra prioritāte ir uh, pielāgošanās jaunajai realitātei. Šajā perspektīvā kosmos ir eh, jāveicina kā drošības uh, garants. Un te mēs uzsāksim jaunas, uh, divas jaunas um, iziets, iniciatīvas - Space Initiatives un Gov um, Satcom. Uh, Un eh, Eiropas kosmosa programmas, protams, nevar pastāvēt bez autonoma piekļuve kosmosam, tāpēc mēs aicinām palielināt um, palaišanas uh, iekārtu uh, izstrādi, piemēram, Vega C. Un mēs uh, šeit esam no šiem līdzekļiem iecerējuši arī uzturēt uz zemes esošo infrastruktūru. Uh, Vēlamies uzsākt uh, kosmosa partnerību, kas īpaši koncentrēsies uz disruptīvajām tehnoloģijām. Un trešais jaunais elements ir Eiropas jaunās kosmosa pieejas uh, veicināšana inovatīviem un uh, disruptīviem jaunajiem uzņēmumiem uh, kosmosa jomā. Runājot par um, stiprinātu kosmosa prognu, programmu mēs uh, ierosinam palielināt līdzekļus uh, aģentūrai Prāgā, kas tiks uh, pārdēvēta par Eiropas aģentūru kosmosa programmām. Un es vēlos darīt jums zinām, ka mēs uh, nevēlamies mainīt kompetenci līdzsvaru, negribam nevienai no institūcijām atņemt kompetenci, un Eiropas kosmosa aģentūra paliks galvenais partneris mūsu kosmosa programmas īstenošanā, kā arī aģentūra Prāgā turpinās uh, iesākto. Un, protams, ir jāuzsver, ka Eiropai būs uh, lielāka loma, it īpaši drošības jomā. Uh, Un tas, ko mēs piedāvājam, ir mērķtiecīga evolūcija. Tā nav nekāda revolūcija. Es ceru, ka varu paļauties uz jūsu atbalstu Eiropas kosmosa programmām, jo tās ir ambiciozas gan no budžeta viedokļa, gan uh, veicamajām aktivitātēm. Un tas ir īpaši svarīgi mūsu ekonomikai. Un pēdējais punkts, es atvainojos, ka runāju tik ilgi, bet man ir um, jāstāsta par trim punktiem un trim programmām. Tāpēc eh, tagad par iekšējā tirgus programmu. Ir 25. Mm, Eiropas iekšējā eh, vienotā tirgus eh, gada diena, un um, mēs esam mācījušies, ka ir nepieciešams vienots regulējums, tāpēc ir nepieciešams veikt pienācīgu izvēr, izvērtējumu jo mēs esam uh, mācījušies novērtēt programmatūru, standartus, uh, skaidru un nepārprotamu informāciju, praktisku informāciju MVU par pieejamo finansējumu. Un praktiski pirms dažām dienām mēs a, prezentējām jauno vienotā tirgus programmu, kas ir jaunā formātā. Tā min a, mērtiecīgas a, un precīzas programmas, kurām ir atvēlēti vairāk miljardi eiro mēs um, mēģināsim balstīties uz mūsu veiksmīgo kosme programmu. Un vēl mēs piedāvājam Eiropas uzņēmumu tīklu, kas sniegs virkni pakalpojumu, lai atbalstītu vienotā tirgus noteikumu piemērošanu un īstenošanu, tas iekļauj tirgus uzraudzību, it īpaši motorizētiem transporta līdzekļiem, labāku patērētāju informēšanu, tajā skaitā par produktu drošību, un mēs turpināsim arī konsultācijas um, un uh, par vienoto tirgu tiks nodrošināts arī finansējums varbūt mazāk redzamām, tomēr ļoti svarīgām aktivitātēm, eh, standartizācijai, auditam, patērētāja aizsardzībai. Tā ka visi šie pasākumi tiks īstenoti vienotā tirgus programmas ietveros ar 4 miljārdu eiro lielu finansējumu. Tas no manas puses arī viss. Lielas paldies, ka mani uzklausījāt un ka atradāt tam laiku. Uh. Paldies, komisārs kundzei. Un tagad laiks diskusijai. Mūsu referents ir Krasna Demski kungs. Viņš ziņo par aizsardzības programmu. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisārs kundze, ļoti labi, ka mēs varēsim šajā jautājumā sadarboties. Varu pirmam kārtam pieminēt pāris pozitīvos punktus šajā komisijas piedāvājumā ir skaidrs, ka komisija tik tiešām ir ņēmusi vērā visu to, ko Eiropas parlaments vairāk kārt ir piedāvājis. Un tas ir saistīts arī ar trialoga rezultātiem, tas saistīts ar EDATP. E nu, piemēram, jautājumu par to, ka projektā tiks, tiks runāts par trīs dalību valstu līdzdalību, tieši kā jūs pieminējāt, uh, būs arī limiti, caps, tad arī jautājums, lai varētu arī ārpus Eiropas Savienības darbojošies uzņēmumi to finansēt, protams, tādā gadījumā, ja viņiem ir arī a, kāds uzņēmums reģistrēts Eiropas Savienībā, tad vēl ir arī aspekti, kas ir saistīti ar uh, pārobežu sadarbību, visi šie arī tehnoloģijas jautājumi šeit ir iekļauti. Protams, par to mēs turpināsim diskutēt, būs arī dažādi mēdē ētiskie apsvērumi. Bet tagad par negatīvām lietām. Manuprāt, vislielākais negatīvais aspekts ir tieši tā steiga. Un tāpēc arī šeit ir mans pirmais jautājums, kāpēc jūs negaidot to brīdi, kādi būs rezultāti IDATP. E mēs jau tagad sākam strādāt pie jaunā fonda, jo, manuprāt, tā ideja bija tāda, kad mēs dibinājām IDATP, e lai mēs notestētu dažāda veida potenciāls risinājumus. Tiek runāts par to, ka varbūt varētu uzlabot šo fondu aptuveni pusceļā bet, manuprāt, nav īsti pietiekami vēl laiks pagājis, un tāpēc arī pirmais jautājums, kāpēc šīs process netika līdz galam precizēts. Vēl viena lieta, ko es vērtēju negatīvi, ir 60% finansējuma likme, ko piedāvā komisija. Nešķiet, ka tas ir pietiekami, jo šeit runa ir par milzīgiem projektiem, Un tieši tādēļ šāda finansējuma pakāpē varbūt būtu tāds atturošs elements. Un līdz ar to fondu varbūt nevarēs izmantot. Vēl viens jautājums, ko jūs arī pieminējāt, un par to visticamāk arī turpinās diskutēt, tas ir jautājums par projektu pārvaldīšanu. Un cik lielā mērā šeit, šajos procesos piedalīsies dalībvalstis. Piemēram, dubultās komitoloģijas princips Un visi šie aspekti rada zināmas bažas. Un tad pirmais jautājums ir, kāpēc, kāpēc tāda steiga? Kāpēc mēs nevaram pagaidīt, paskatīties, kā iet IDIDP, un tad attiecīgi, tad, kad uh, rezultāti un secinājumi ir izdarīti, skatīsimies, kā šī testa programma darbojas, un varēsim daudz uh, loģiskāk strādāt pie IDIF. Un vēl viens jautājums ir, kāds bija komisijas pamatojums, kad tā radījās uh, brīvās tirzniecības fondu? Un jūs arī pieminējāt to, ka EDF programmā būs saistīta ar citām programmām, piemēram, Eiropas apvārsnis. Uh, bet es tiešām labprāt saņemtu vairāk informācijas par to, kā šīs programmas savstarpēji sadarbosies, kā radīsies šī sinerģija, vai arī varbūt sinerģijas nebūs. Paldies! Bardzo dziękuję panu za zabranie głosu. Paldies jums! Jūs esat mūsu referents no ITRA komitejas un. Tagad došu vārdu ēnu referentiem ETP grupas vārdā. Grostats kundze, lūdzu. Mhm. Jā, jā. Atvainojiet, es nesadzirdēju savu vārdu, tāpēc uh, nesāku vēl runāt. Komisāris kundze, liels paldies! Uh, par to, ka esat šodien pie mums. Ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu ar jums apspriest tik svarīgas tēmas. Un es izmantošu šo iespēju, lai teikt jums paldies par palīdzību, kur jūs komisijas vārdā esat mums snieguši darbā, kuru mēs esam veikuši ļoti īsos termiņos, lai nonāktu pie rezultāta trialogā par Eiropas aizsardzības fonda izveidi. Jūsu palīdzība tiek augstu novērtēta par budžetu 13 miljārdi, lai uh, piemērotu kopējo pieeju aizsardzības jomai. Tas saistās, protams, ar uh, drošības apsvērumiem, bet arī ar uh, budžeta efektīvu izmantošanu. Un šajā jomā dalību valstīm uh, ir tādi starpvaldību refleksi. Kā jūs garantēsiet kopienas pieeju šī fonda pārvaldībā? Jo pārvaldība ir reāla problēma. Un kā stimulēt dalību valstis, lai tās uh, iesaistītos programmās, ko šis fonds finansēs? Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība ir arī lielvara kosmosa jomā, tomēr man ir jautājumi par um, govsat.com, kas uh, ļaus uzlabot novērošanu, jo 50 miljoni eiro šai programmai nav pārāk daudz. Uh, Tāpēc arī te dalību valstis um, īsti nedod priekšroku mūsu programmām, bet iepērk amerikāņu produktus, tāpēc gribas zināt, ko ar šo budžetu ir iespējams panākt. Ir nepieciešams, lai komisija veicinātu kopējo prie, pieprasījumu pēc um, mūsu produktiem, jo tas nāks par labu Eiropas komiks, um, kopienā, kopienām. Uh, gan um, no budžeta viedokļa, gan um, iespēja viedokļa. Tāpēc ir nepieciešams um, palielināt atbalstu kosmosa infrastruktūrā. Paldies! Manam. Paldies, Krastets kundzei! Rīgas kungs. Rikē kungs ir mūsu ēnu referents aizsardzības programmai. Alde grupas vārtā vārds jums. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies komisāris kundze par jūsu klātbūtni un prezentāciju. Par Eiropas aizsardzības fondu. Es neatgriezīšos pie diskusijām, eh, kuras jau ir notikušas, jo nu, es domāju, ka pēc tā nav nepieciešamības, bet mēs gaidām jaunus priekšlikumus par aizsardzības fondu, kas. Um, runās par jauniem projektiem. Man ir trīs jautājumi, ko es gribēju jums uzdot par jaunajiem priekšlikumiem. Par uh, izpildu aģentūras izveidi šī fonda pārvaldībai. Eh, kāda būs Eiropas starpvaldību aģentūras, eh, starpvaldību aizsardzības aģentūras loma pārvaldībā? Kā šis mehānisms darbosies? Otrs jautājums. Patiešām mana kaimiņiene jau to teica, bet es domāju, ka tas ir pamatot, jo programma ir aktuāla. Proti pēctecība starp eh, sākotnējiem pasākumiem, par kuriem mēs esam eh, balsojuši, eh, un par fonda galīgo izveidi. Mums ir nepieciešams izvērtēt varbūt arī pirmā uh, plāna ietvaros paveikto. Varbūt eh, jūs uzskatāt, ka mums vajadzētu grozīt ehm, šī mehānisma mandātu, lai tas varētu pildīt eh, savas funkcijas, vai tas būs nepieciešams. Pēc tam, eh, kā jūs saredzat saikni starp 6,9 miljardiem eiro militārajām programmām CEFA programmā un Eiropas aizsardzības fondu, jo uh, pastāv skaidra tematiskā saikne starp uh, divām šīm lietām. Un ja mēs saskaitām šos abus budžets kopā, tā ir ievērojama nauda. Runājot par budžetu, es gribēju komisiju apsveikt ar tās ieņemto uh, pozīciju saistībā ar um, satelītu tīkliem, Kopernikus programmu. Jo te komisijai ir ekskluzīva kompetence, un te man ir jāatgriežās pie tā, ko teica Graustetas kundze tās tiešām ir svarīgas eh, programmas un eh, Bet tomēr tās um, masveidā neizmanto privātais sektors, kā tas ir ar ASV un Ķīnas programmām. Un, eh, vai Eiropas uh, uh, komisijas piedāvātais budžets varētu būt uh, konstitutīvs elements šo programmu tālāk attīstībā. Un mūsu kolēģis Edvards Martāns, kas arī ir ēnu referents aizsardzības programmu ziņojumā. Tagad vārds jums. Priekšsādātāji, neatvainojieties um, par to, ka jūs mani aizmirsāt jo um, ēnu referents uh, nenozīmē, ka es uh, sēžu ēnā, man virsū spīd prožektori, tā kā tas viss ir izlabots. Es vēlreiz gribēju atkārtot um, savu uh, atbalstu tulkiem. Uh, par nedemokrātiskajiem nodarbinātības noteikumiem, ko piekopja šis um, parlaments, uh, tāpēc es tiešām atbalstu viņu kustību. Runājot par um, Eiropas aizsardzības fondu, es atbalstu Grostetas kundzes pieeju, tomēr es gribēju teikt, uh, ka mm, šis ir jauns uh, fonds, mm, tāpēc. Uh, Eh, es negribēju teikt, ka šeit ir nepieciešams eh, kāds jauns ceļš. Es gribēju teikt eh, lielu paldies Bienkovskas kundzē, ka jūs paskaidrojāt atbalstāmības pieju tajos gadījumos, kur partneri ir ne Eiropas valstis, bet tā ir ļoti jutīga tēma un mums. Uh, Eh, ir jāizveido pilnīgi hermētiski noteikumi attiecībā uz eh, mītnes vietnu Eiropas Savienībā. Tālāk par um, eh, eksportu mūsu sāražotajām, jo mēs te nerunājam par, iero, mēs te runājam par ieročiem un um, par eksportu, tāpēc būtu jābūt ļoti piesardzīgiem ēnu referenti to jau ir apsprieduši, kaut arī mūsu kompetenču sarakstā neietilpst to valstu sarakstu izveide, ar kurām mēs varam tirgoties un ar kurām nevaram. Tomēr no ētikas vietokļa ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo jūs um, runājāt par ētiku. Robotika nav tāda pati joma kā citas, tāpēc uh, ir jābūt ļoti piesardzīgiem raugoties, ko mēs finansējam no šī fonda līdzekļiem. Un, uh, Tad, kad mēs izveidosim kopienas um, pārvaldības sistēmu šim fondam un nonāksim pie um, īstī uh, kopienas līmeņa aizsardzības politikas. Uh, tas uh, varētu kļūt par šķērsli Eiropas partneru uh, iespējām iepirkt uh, bruņojumu citās vietās. Tāpēc es ceru, ka šis um, fonds uh, finansēs inovācijas un izstrādi bruņojuma jomā, bet uh, tas prasa visu 28 Eiropas Savienības valstu iesaistīšanos. Es uh, zinu, ka tas, ko es to teikšu, varbūt nav gluži jūsu kompetencē, bet es uzskatu, ka iekšējais tirgus mūs uh, soda ar uh, mūsu pašu noteikumiem un mūsu pašu līgumiem, aizliedzot uzņēmumiem Mm, neiesaistīties uh, globālos iepirkumos, uh, kas kaitē mūsu industrijai. Tāpēc es uh, raugos uz um, tādiem milzīgiem uzņēmumiem kā ASV vai Ķīnas dzelzceļa sistēmām, kur tas ir stingri noteikts. Paldies! Paldies! Un nākamais ēnu referents aizsardzības programmas. Tās jau. Jā ir Dešavaljeras kundze. ENF vārdā, un tad pievērsīsimies arī pārējām programmām. Pēc sākam ar aizsardzības programmu. Lūdzu. Jā, paldies priekšstādātāja komisāres kundze. Mēs piekrītam tam, ka. Uh, tiek uh, dota priekšroka Eiropas um, bruņojuma izstrādē, ka tiek ierobežots uh, iepirkums no ASV strateģiskajās jomās. Mēs uh, te runājam par um, um, brīvprātīgu sadarbību, bet uh, jūsu plāns um, liekt šādus iepirkumus. Uh, laupa brīvību mūsu aizsardzības sistēmai. Spriežot pēc uh, Junkara vārdiem, tas apdrauda Eiropas valstu suverenitāti un uh, šķiet um, tikai vēl labāk raksturo jūs mērķus. Mēs atbalstām uh, neatkarīgu suverēnu uh, Eiropas Savienības bruņojuma industriju, kas balstās uz brīvprātīgas sadarbības principiem. Uh, Turklāt um, komisija um, šeit piesavinās lielākas uh, pilnvaras, kas arī papildus apdraud dal dalībvalstu suverenitāti. Uh, jūs piedāvāsiet finansējumu arī ārpus ES uzņēmumiem, kuriem ir mītnes vieta Eiropas Savienībā. Uh, nevienmēr uh, ievērojot, uh, kas ir patiesais labums guvējs. Runājot par uh, Eiropas kosmosa programmu, es atzīmēju ar gandarījumu, ka jūs beidzot uh, ķeraties klāt patiesajām Eiropas uh, interesēm un uh, pasākumiem, kas nodrošinātu šīs strateģiskās nozares uh, ilgmužību. Mēs te esam bieži saskārušies ar uh, negodīgu konkurenci šajā tik būtiskajā uh, ekonomikas nozarē, bet jūs piedāvājat veidot jaunu aģentūru, kas palielinās lēmumu pieņemšanas procesu un prasīs lielāku budžetu. Un tas nozīmētu lielāku, bet te ir nepieciešama lielāka dalību valstu solidaritāte un sadarbība. No vienas puses ir uh, pienākums izmantot Eiropas uh, kosmosa kuģu palaišanas sistēmas, izmantot uh, Galileo sistēmu visās elektroniskajās ierīcēs, kas uh, tiek um, izstrādātas un pārdotas Eiropā un izmanto ģeolokalizācijas iespējas. Paldies! Oh. Jūs arī pieminējat kosmosa programmu. Jūs pie tās arī strādājat, un tagad uh, mēs apspriedīsim kosmosa programmu. Tošanovska kungs arī ir EKR uh, referents kosmosa programmai. Paldies, priekšsēdētā kungs! Paldies, komisāras kundze! Paldies, ka sniedzat mums informāciju par finanšu ietvaru, kas ir saistīts ar kosmosa programmu. Es domāju, ka kosmosa programma ir ļoti efektīvs veids, jo tā ir saistīta ar visu dalību valstu darbību un nav atkarīga tikai no vienas dalību valsts darbības. Es skatījos uz to visu no tāda viedokļa, ka kā mēs sadalīsim budžetu, tāpēc arī ļoti pozitīvi, ka Galileo un Kopernikus programmām ir atvēlēts lielāks finansējums. Un tas parāda, cik svarīga ir kosmosa programma, jo kosmosa programma veicinās ekonomikas izaugsmē, Eiropas Savienībā būs jauna līguma, jaunas darba vietas. Esmu mēģinājis atrast detalizētāku aprakstu, taču man nav sanācis, tāpēc arī rodas jautājums, ņemot vērā to, cik svarīga ir aģentūra un arī mērķis, ko jūs esat izvirzējuši, respektīvi mainīt aģentūras nosaukumu, kas īstenībā ir laba ideja, jo aģentūra šobrīd nav pietiekami finansēta. Un ir arvien vairāk prasība, arvien vairāk pienākuma, uh, kas šai aģentūrai jāveic. Un tas nozīmē, ka ir jāpalielina arī resursu apjoms. Vai jūs plānojat palielināt arī personālu pieminētajā aģentūrā? Jo savādāk viņi nevarēs tik galā ar saviem uzdevumiem. Paldies. Un trešais punkts, ko pieminēja komisāri. bija jaunā vienotā tirgus programma īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un pie mums ir ETP grupas ēnu referents Paurubika kungs. Paldies! Mums visiem ir ļoti svarīgi redzēt, ka ekonomika ir atkarīga no tā, kā vidējie uzņēmumi saņem pienācīgu atbalstu. M mēs visi zinām, ka scaling up un ekonomikas ķēdes ir priekšnosacījumi, lai attīstība notiktu pozitīvā virzienā un lai, um, lai mūsu um, Eiropas uzņēmumi saņemtu atbalstu. Un tādēļ šī MVU programma ir paties izaicinājums. Mēs gribam parādīt, ka vēlamies atbalstīt uzņēmumus ar labām idejām, lai tie var konkurēt ne tikai Eiropā, bet arī globālā mērogā, lai šie uzņēmumi varētu veidot darba vietas Eiropā jo īpaši valstīs, kur ir augsts jauniešu bezdarbs, bezdarba līmenis. Un es domāju, ka MVU programma noteikti var spēlēt savu lomu šajā ziņā. Un aizsardzības programma un kosmosa programma ir svarīgas, bet arī MVU te var uh, spēlēt būtisku lomu. Mums ir jaunu uzņēmumu centri, un tie radīs jaunas iespējas nākotnē, lai Eiropa būtu vadošā šajā jomā. Eiropa ir bijusi vadošā spēlētāja daudzu gadu garumā, bet palūkojoties to, kas notiek citur pasaulē, ir īstais laiks, lai mēs stiprinātu savu kapacitāti. Un es domāju, ka um, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs mums ir ļoti lielas iespējas. Tehniskā izglītība vienmēr ir bijusi lieliskā līmenī, te mums ir jaunas iespējas, un um, es nevaru uzzināju, ka prezidents Trumps ir uh, paziņojis savus plānus par Amerikas, attīst Amerikas uh, centienu pastiprināšanu kosmosa jomā. Uh, jā, tas ir um, ļoti būtiski, jā, satelītu informācijai ir liela ietekme uz visām informācijas jomām. Um, ja Eiropa vēlas saglabāt savu nozīmi, savu lomu, tad mums ir noteikti jādara vairāk. Par to ir jādomā ne tikai 2019. gada budžeta kontekstā, bet arī daudzgadu finanšu schēmas kontekstā. Un es zinu, ka priekšsēdētājs Buzaks ir aktīvi iesaisties. ITRE komiteja ir tā, kurā mēs ar šiem jautājumiem varam strādāt. Paldies! Paldies, kolēģi! Paldies par jūsu komentāru! Un vai ir vēl kolēģi? Nibleres kundze, lūdzu. Paldies, ko priekšsādātāji, komisārs kundze, kolēģi. Man eh, nav komentāru, es gribēju tikai pateikties eh, par to, ka iepazīstinājāt mūs ar eh, jaunajām programmām. Tas ir lielisks pamats turpmākajām diskusijām. Man būtu divi jautājumi, un es vēlēs koncentrēties uz kosmosa programmu par pārvaldības struktūru. Jūs pieminējāt, ka te ir iesaistīti daudz, iesaistītas daudz dažādas organizācijas. Pašlaik šīs kosmosa programmas tiek pārvaldītas dažādos veidos. Tas ir EASA, ir Frontex daļai iesaistītas citas struktūras, citas aģentūras, un tādēļ, manuprāt, jūsu priekšlikumā tas ir ļoti labi, ka ir mēģinājumi visu strukturēt un veidot jaunu pārvaldības struktūru. Bet es gribēju jautāt, kā tas tieši izskatās plānošanā šajā kosmosa programmas kontekstā, vai tā būs jauna aģentūra, kas apkopos visu citu aģentūru kompetences, vai tad te paredzēt sadarbības starp komisiju, EASA un citu, vai tiks veidot kāda īpaša komiteja. Gribētu zināt, kādi ir jūsu plāni šajā jomā, kāda ir paredzēta turpmākā darbība. Tas būtu ļoti liederīgi. Un otrs jautājums arī par kosmosa programmu. Un tas ir par sinerģijām. Tātad starp civilo jomu un aizsardzības jomu. Manuprāt, idejas ir lieliskas, bet mums ir jāsaprot, kā tas tiks īstenots, kā tas funkcionēs. Un kolēģi jau arī um, pieminēja par to, kā tas izskatīsies no finansējuma viedokļa. Mums ir jāparedz vairāk līdzekļu kosmosa programmai, daudzgadu finanšu schēmā, kā tas ir darīts līdz šim. Paldies kolēģei! Neredzu, ka kāds cits būtu pieteicies runāt. Nu, tad paturpināšu nedaudz to, ko teica Nībleres kundze pirms brīža. Manuprāt, būtu ļoti svarīgi, ja mēs varētu. Aha veicināt mūsu, popularizēt mūsu kosmosa stratēģiju Eiropā, jo īpaši jaunu cilvēku vidū. Pat, ja mēs salīdzinām savu situāciju ar citām valstīm, kaut vai ar Ķīnu, atbalsts mūsu stratēģijai ir ļoti svarīgs. Tas var palīdzēt visdažādākajām nozerēm. Tas viens. Un tad ir jaunā vienota tirgus programma MVU Mūsu stabilitāte pēdējos 10-15 gados ir bijusi atkarīga no kosma programmas, jo mazie vidēji uzņēmumi ļoti labi saprot, kāda ir situācija, kas notiek, un tagad tiek piedāvāta jauna pieeja. Varbūt vai ir kāds padoms miljoniem un miljoniem mazo vidējo uzņēmumu? Ko varam sagaidīt? Kā šī programma tiks finansēta? Līdz šim tas viņiem bija vienkārši, Parasti tie ir 10, 15, 20 cilvēki, kas strādā kādā MVU. Jā. Un tāda jauna pieeja priekšlikumiem, finansējumu sagatavošana viņiem ir sarežģīta. Ko mēs varam sagaidīt? Jo tas ir ļoti izšķirīgs jautājums miljoniem mazo video uzņēmumu kā neviens cits runāt vairs nav pieteicies, tad aicināsim komisārs kundzi atbildēt uz jautājumiem. Paldies priekšsēdētāji, paldies par visiem jūsu komentāriem. Kopumā tie bija pozitīvi. Es, protams, saprotu, ka jums ir zināmas bažas un jautājumi. Es izteicos diezgan vispārīgi jā, um, par kosmos programmiem Mēs esam par to runājuši vēl iepriekš, esmu priecīgi atbildēt jūsu komentāriem arī tagad, un vēlāk mēs runāsim vēl atsevišķi, protams, par pašu budžetu. Esmu ļoti atvērti noskaņot jau kādām diskusijām ar jums. Divi vai šķiet pat trīs no jums jautāja par uh, ātrumu, kādēļ mēs rīkojamies tik ātri. Tas tāds vispārīgāks jautājums iepriekšējos mandātos un arī iepriekšējās komisijas savos tato, sastāvos vēlējās sākt tā, uh, uh, tad budžeta īstenošanu no aktuālā gada 1. janvāra. Šajā gadījumā mēs runājam par 2021. gada 1. janvāri. Visās mūsu programmās, visos komisijas priekšlikumos mēs pieturamies pie viena laika grafika, un tieši tādēļ arī šāds ātrums. Jā, protams, mēs paredzam vidustermiņu pārskatu, tas arī ir pieminēts priekšlikumā, bet vissvarīgākais ja mēs mm, nerīkosimies šādā grafikā, šādā ātrumā aizsardzības jomā, tad mēs zaudēsim iespēju paredzēt finansējumu no 2021. gada. Es zinu, ka mēs virzamies uz priekšu diezgan ātri, mums nav praktiskās pieredzes, lai gan mums ir zināma pieredze no sarunām par programmām, un tā mums ir bijusi ļoti vērtīga bet, manuprāt, šis rīcības ātrums ir ļoti svarīgs. Ir svarīgi, lai būtu budžets un eh, regulējums, lai par tiem lēmumi būtu pieņemti pirms uh, sākas nākamā daudzgad finanšu schēma. Tas ir labāk nekā pazaudēt iespēju saņemt finansējumu. Bet, protams, ir paredzēts arī vidējā termiņa pārskats, tas ir ieplānots, mēs pamatojamies uz to, ko zinām pašlaik. Mēs a, diskutēsim par programmām to saistību ar daudzgad finanšu sēmu, bet tajā pašā laikā paralēli mēs a, ik a, nedēļu gūsim informāciju un pieredzi par programmām, ko dalībvalsts un uzņēmums prezentēs. Bet jā, protams, šī ir pilnīgi jauna programma, tas ir pilnīgi jauns instruments. Visas institūcijas, dalībvalstis un uzņēmumi mums būs uh, jāpielāgojās situācijai par līdzfinansējumu daļu. Krasnodebskī kungs pieminēja 60%. Gribēju precizēt. Tiks paredzēts pilnīgs finansējums, 100%, 100% uh, finansējums pētniecības fāzēm, 20% prototipam un 80% Jā, varbūt te arī radās tie 60%. Šādi ir skaitļi, kas ir pieminēti priekšlikumā 100, 20 un 80. Vēl joprojām resursi ir diezgan ierobežoti. Jā, tas ir sešreiz vairāk nekā mums ir uh, paredzēts programmai pašreizējā daudzgad finanšu schēmā, bet uh, aizsardzības nozarē tas nav milzīgs naudas apjoms. Bet tas, ko vēlamies panākt ar līdzekļiem, ir sadarbība, efektivitāte, inovācijas un tehnoloģija. Šīs ir tās lietas, uz ko patiesi koncentrējamies. Un mm, dalība valstis un nozare tās ir atzinīgi novērtējušas, un pat šie 20% prototipa fāzē ir atzinīgi novērtēti. Es nezinu, kāds būs sarunu rezultāts, bet uh, 13 miljardi eiro. Un tagad ir 900 piedāvāti, tā ir būtiska atšķirība. Uh, tika pieminēta Eiropas ekonomikas, ekonomikas kā zonas valstu dalība. Jā, tām ir jārespektē vienotā tirgus noteikumi. Te es jau īpaši runāju par valsts iepirkuma direktīvu, Eh, mums ir eh, vienošanās drošības jomā ar šīm valstīm. Tie ir viena no kritērijiem, lai viņi varētu piedalīties uh, programmās. Bet jā, šīm valstīm vajadzēs arī piedalīties finansēšanā, tāpat kā Eiropas Savienības dalību valstīm par PESCO projektiem. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Frederiku Mogherīnī un arī tagad ar uh, transporta komisāru, komisāru Bulcu, mēs ļoti cieši sadarbojamies, lai nodrošinātu saskaņotību starp programmām. Tas ir ļoti svarīgi. Tādēļ mēs pierosinām par 10% palielināt līdzfinansējumu, ja, tie, ja tas ir PESCO projekts. Tādēļ, lai būtu vēl vairāk stimulu tiem, kas piedāvā projektus PESCO ietverām. par dalību valstīm. Uh, Grostats kundzes jautājums, vai tā ir, kādai ir pado, uh, kopienas pieeja, kvalificēts vairākums. Tas tiek darīts sadarbības, efektivitātes uh, vārdā, lai labāk tiku izlietotas uh, politiskie līdzekļi Eiropā, bet lēmumu pieņemšana ir dalību valstu ziņām. Dalību valstis pieņem lēmumus par prioritātēm, dalību valstis pieņems lēmumus par uh, uh, spējām un spēju attīstības plānu. Tas ir atkal cieši sasaistās ar Federikas Mogherini aktivitātēm. Viņas būs tās, kas pieņems lēmumus par konkrētiem uh, projektiem. Komisija tieši uh, pārvaldīs šos projektus te es nedaudz uh, aizsteidzos pa priekšu savā atbildē. Tiešu pārvaldību veiks komisija. Tas nozīmē, ka komisija izvērtēs projektu, bet lēmumu pieņemšana ir dalībvalsts ziņā. Gan par uh, prioritāšu noteikumu, gan par uh, šo spēju aspektu, tas ir dalībvalstu rokās. Un tādēļ esam piedāvājuši šo kopienas pieeju, ko jūs nu pat pieminējāt. Eiropas aizsardzības aģentūras loma. Būs ļoti cieša sadarbība ar Eiropas aizsardzības aģentūru, jo īpašajā augšupvērstajā pieejā dalībvalstis noteiks prioritātes, bet aģentūra veiks šo uz lejup vērsto aktivitāti kā projektu pārvaldītāju, lai līdzekļi tiktu pārvaldīti saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Mm, te iesaistās Eiropas komisija, to darīšu es, tas būs mans pēc, tas tā būs Eiropas komisijas atbildība pārvaldīt līdzekļus pieminēja jau arī vidēja termiņu pārskatu par atkāpēm. Izskanēja jautājumi arī par tām. Trialogu laikā šis bija punkts, kas prasīja visilgākās diskusijas. Es vienmēr esmu paudusi, ka šie ir Eiropas Savienības līdzekļi Eiropas Savienības uzņēmumiem, bet šajā nozarē tas nevienmēr ir tik vienkārši. Ir daudz saiknes ar trešajām valstīm. Mm, arī tie bija jautājumi, ko uzdeva pati nozara, kā mēs varam uh, sadarboties, ja mums ir saites arī sadarbība ar trešajām valstīm. Un vēlējos teikt paldies Eiropas parlamentam. Tas bija tiešām ļoti sarežģīti. Uh, mums bija nepieciešamas deviņas stundas, lai apspriestu šo jautājumu. Tas bija viss. Um, eh, grūtākais jautājums trialogu laikā. Te mums ir paredzētas divas atkāpes viena Eiropas Savienības uzņēmuma, kas atrodas Eiropas Savienībā, bet kas nav Eiropas Savienības kontrolē. Tātad tie ir uzņēmumi, kas atrodas Eiropā, bet kontrole nav pilnībā Eiropas valsts ziņā. Šiem uzņēmumiem jāizpilda trīs noteikumi. Pirmkārt, piegāžu drošība, otrakārt, Uh, aizsargātās informācijas uh, aizsardzība un visas lietas, kas ar to saistās, un arī treškārt uh, autortiesībām ir jāpaliek Eiropā. Tie ir tieši tādi paši nosacījumi, kā valdības pasaulē uh, izvirza, kad uh, runa ir par aizsardzības tirgu. Manuprāt, šie priekšnosacījumi ir ļoti labi aprakstīti, tie ir arī ļoti līdzsvaroti. Tiek atļauta sadarbība ar NATO. Valstis, um, kas tajā piedalās, nav tikai Eiropas Savienības valsts, ASV un arī Kanāda. Un arī es pagājušajā piedalījos nāk sanāksmē NATO, es viņiem to paskaidroju. Kā jau teicu, tad tie ir ļoti līdzīgi nosacījumi, ka kādi tiek izvirzīti Eiropas uzņēmumiem. Un runājot par aģentūru. Izskanēja daži jautājumi arī par aģentūru. Pirmais. Mm, gribu runāt pavisam skaidri. Mēs neveidosim jaunu aģentūru. Pilnīgi noteikti nē. Mums ir divas institūcijas - Eiropas kosmosa aģentūra un GSA Prāgā Mēs gluži vienkārši vēlamos optimizēt pārvaldību. Nebūs jaunas aģentūras, nebūs kompetenču pārneses, kā jau es teicu. Tā būs tikai uh, pielāgošanās jaunajai situācijai, kad uh, Eiropas komisija uzņemsies vairāk atbildības, kā iepriekš salīdz uh, kosmos programmu jomā, bet mēs zinām, ka uh, GSA ir ļoti specifiskas kompetences attiecībā uz algām un darbības izdevumiem. Mēs nepalielinām šīs aģentūras budžetu, bet mēs domājam par to, mēs plānojam, kā tiks paredzēti papildu izdevumi darbības, darbības izdevumu sekšanai. Tiks paredzēti papildu līdzekļi šai KSA aģentūrai Prāgām. piekļuvi kosmosam. Arī šajā gadījumā es gribu runāt pavisam skaidri. Šī ir nostāja, ko es paudusi jau no paša mandāta sākuma. Mums ir jābūt Eiropā autonomai pieejai kosmosam, un mūsu priekšlikumos esam eh, veltījuši tam īpašu pantu. Mēs vēlamies par divus soļus. Pirmkārt, eh, apkopot Eiropas pieprasījumu kosmos kuģu palaišanas sistēmām. Un, protams, eh, tiks paredzēti līdzekļi, lai pielāgotu zemes infrastruktūru. Tas viss ir paredzēts priekšlikumā. Martāna kungs, kā gandrīz vienmēr, es jums piekrītu. Es runāju pavisam skaidri. Tie ir Eiropas saimnes līdzekļi, priekš Eiropas uzņēmumiem, lai novērstu tehnoloģiskos trūkums. Mums jāapzinās, ka, ja mēs piedāvājam Eiropas Savienības līdzekļus tehnoloģiju attīstībai, to nevajadzētu pārnest uz trešajām valstīm. Un, ja kaut kas neatbilst programmas mērķiem, tad mums ir jābūt iespējai pieprasīt atpakaļ ieguldītos līdzekļus. Manuprāt, ah, nu varbūt tā tāda personīgāka piezīme, nu cik nu personīgi tomēr no komisijas viedokļa. Es domāju, ka mums un arī jums jādomā par jauniem konkurences noteikumiem. Tas ļoti cieši sasaistās ar to, par ko mēs tagad runājam. Un es jums piekrītu, uh, Protams, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos ar šīm divām atkāpēm un trīs uh, priekšnosacījumiem, lai saglabātu tehnoloģijas un autortiesības un visu, ko mēs sanā, panāksim ar ieguldītiem līdzekļiem, saglabāt to Eiropā. Bet uh, varbūt ir laiks uh, Eiropā runāt par jauniem konkurences noteikumiem, jo pašlaik tie neatbilst tam, kas notiek Eiropā un arī globālā līmenī. Bet uh, par to es varu paust tikai tādu nelielu personīgu piezīmi. Tā, protams, nav mana atbildība komisijā. Par GovSatcom. Jūs zināt, ka tā ir daļa no mūsu kosmosa programmas, kurā mēs paredzam spēcīgāku sasaisti saikni ar aizsardzību. Ir paredzēta pilna budžeta elastība tiks paredzētas jaunas kategorijas mūsu budžeta, mūsu kosmosa programmā, ņem, tiks ņemti vērā klimata apsvērumi. Un arī šī drošības sadaļa būs kaut kas pavisam jauns mūsu kosmosa ietvarā. Atvainojiet, jāatrod pareizās piezīmes. Šeit es jau runāju par pārvaldību. Mums vēl joprojām notiek ļoti konstruktīva un laba diskusija ar Eiropas kosmosa aģentūru. Arī viņiem ir jāpielāgojas jaunajai situācijai. Uh, viņi ir vajadzīgi mums, un mums ir vajadzīgi viņi, jo Eiropā nav citas aģentūras ar tik lielu pieredzi, uh, zināšanām un zinātību kas varētu izmantot uh, mūsu piedāvātos līdzekļus un iztenot mūsu programmas nākotnē. Uh, tad te runāju par evolūciju, bet gan par evolūciju, par kosmu runājot. Varbūt ir radies kāds pārpratums. Es zinu, ka uh, nosaukums varbūt tiks vai, mainīts, bet programma būs tāda pati kā līdz šim ar vienu miljardu eiro ir 4 miljardi vienotā tirgus programmā, un 1 miljards tiks paredzēts tieši tādai pašai programmai kā līdz šim. Es par to patiesi cienījos, cīnījos. Es negribu teikt, ka tas ir tikai mans panākums, bet es jau no paša sākuma zināju, ka šī ir ļoti svarīga programma, ka šī ir programma, kas nav saistīta ar a, apvāršņu programmu vai kaut ko citu ka šī ir programma Eiropas uzņēmumiem, ko paši uzņēmumi ir ļoti augsti novērtējuši. Tādēļ es un mans dienests, mēs ļoti cīnījāmies par to, lai šī programma tiktu saglabāta. Nebūs tā, ka tā pazudīs vai izšķīdīs, kur citur programma turpināsies kā līdz šim. Kas vēl? Šķiet, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Komisārs Kundze, ļoti daudz jautājumu tika skarti un daudzas programmas ir vienas komisāras rokās, jūsu ģenerāla direktorāts ir liels, un paldies, ka jūs sagatavojat to visu. Varbūt vēl vienu lietiņu es varētu teikt. Lūdzu, lūdzu. Es vienkārši atcerējos, ka bija jautājums arī par militāro mobilitāti un saikne ar to, kā mēs sadarbojamies. Nu jā, protams, mēs atrodamies pastāvīgā sadarbībā ar komisāru Bulcu, bet kas ir ārkārtīgi būtiski, un tas ir Eiropas komisijai svarīgs, bet arī citiem, un arī no dalību valstīm mēs esam saņēmuši šādu informāciju, ir tas, ka ir nepieciešams izveidot ceļu tīklu, kas būs uh, saskaņā ar šo programmu runājot par militāro mobilitāti. Tā ir būs tā saikne. Jā, paldies! Varu tikai apsveikt jūs un pateikties par visu darbu, kas jau ir paveikts par ārkārtīgi svarīgu programmu sagatavošanu, jo šeit mēs runājam par patiesu, par reālu ekonomiku, jo kosmos stratēģija, kosmos politika veicina īstas patiesas ekonomikas attīstību. Paldies jums visiem, paldies komisārs kundzē, paldies, kā atnācāt pie mums. Mēs noteikti sagatavosim mūsu ziņojumus Tas ir paredzēts jūlijā, būs ziņām projekti, kā solīts. Un mēs kā ITRA komiteja noteikti labprāt sadarbosimies ar jums, ar jūsu ģenerāla direktorātu un arī ar jums personiski. Šāda sadarbība mums tik tiešām ļoti interesanta. Paldies! Šīs jautājums līdz ar to ir izskatīts. Cerams, ka lietas tiks risināts ļoti ātri aiztoņu mēnešu laikā. Astoņu mēnešu laikā mums jāpaveic sarunas. Rumānijas prezidentūras paspārnē. Nē, nu Austrijas un Rumānijas prezidentūru darba laikā. Uh, uh, Draugi, tagad ir nākamais darba kārtības punkts. Ir ārkārtīgi interesants. Nu, vismaz man ļoti interesanti. Uh, Tas ir darba seminārs par Brexit un IKT politiku. Vai jūs esat saņēmuši šādu informāciju? Pēc pāris minūtēm mēs uzklausīsim prezentāciju. Un mums ir ārkārtīgi fantastiski no salām, ne Britu salām, bet citām salām. Mm, tikai viens, š, viens itre komitejas deputāts, tas ir Šons Kelly ir tā persona, kas ir atbildīga par to, tāpēc es jūs sirsnīgi aicinu, Kelī kungs, tagad vadīt šo ārkārtīgi svarīgo darbu semināru, jo mēs šeit runāsim par Brexits ietekmē uz IKT politiku un uz Eiropas Savienības palikušajām 27 valstīm. Tad lūdzu, Šon, vai jūs varētu pārņemt tagad vadības grožus un novadīt nākamo mūsu sanāksmes daļu?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 Okay, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, man ir tas gods un prieks pa, aizstāvēt mūsu priekšsēdētāju Jeržī Buzeku, un tagad es vadīšu šo darbu semināru Brexit un IKT politika. Jā, no Brexit vairs nekādīgi mēs nevaram izvairīties, un tāpēc vienkārši ir jārunā par to, ko mēs darīsim. Uh, IKT politika ir ļoti interesants aspekts. Mums ir vairāk runātāji, kuri tiešām ir profesionāļi savā jomā, un no viņiem mēs dzirdēsim prezentācijas. Desmit minūtes mēs atvēlēsim katram no runātājiem, un tad, kā jau parasti, mums būs iespēja uzdot jautājumus vai arī kaut ko pateikt no savas puses. Tagad ir kāda pusotra stunda. Un tad skatīsimies, cik daudz laika tas viss prasīs. Pirmais runātais šodien ir Džejs Kot Markus, kas sniegs jums, mums informāciju par to, kā Brexit ietekmēs IKT politiku un arī par veidiem, kā Eiropas Savienības 27 valstis varētu tikt galā ar šo situāciju. Viņš Brugel darbojās kā vecākais uh, speciālists, un viņš tieši atbildīgs par elektroniskās komunikācijas politiku. Viņš ir publicējis arī vairākus uh, rakstus, un tāpēc arī mēs ar lielu interesi uzklausīsim viņu šodien. Lūdzu, Skot Markusa kungs, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ļoti labi. Mani komentāri centīsies pirmam kārtām izveidot tādu fonu tam, ko teiks arī pārējie runātāji. No manas puses būs tāds vispārīgs konteksts un ietvars un attiecīgi prezentācijas, kas būs pēc manas prezentācijas, runās jau drīzāk detalizētāks par novatorismu politiku, par citiem aspektiem, kā tas ietekmēs regulējumu. Tas nozīmē, ka es runāšu, var teikt, vispārīgi par visām lietām. Es ceru, ka slaidi jau ir gatavi. Ļoti labi. Tad es sākšu uzreiz. Apvienotās karalists izstāšanās no Eiropas Savienība, kas ir paredzēta 2019. gadā, martā, tas noteikti ietekmēs Eiropas Savienību kopumā. Tas ietekmēs apvienoto karalisti un varbūt lielākā mērā tieši apvienoto karalisti, nevis uh, eh, 27 palikušās valstis. Bet šodien mēs runāsim tieši par tām 27 valstīm. Kā tas notiks? Pirmām kārtām ir tas, ka būs mazināts kontakts starp pētniekiem un, un speciālistiem, kas darbojas Eiropas Savienības 27 valstīs un, Eiropas, un apvienotajā karalistē. Vēl viens aspekts ir saistīts ar regulatīvo ietvaru, samazināsies tad kontakts un iespēja sadarboties. Trešais elements ir saistīts ar to, ka mēs zaudēsim šo apjomā ekonomijas iespējas. Un tas viss noteikti ietekmēs. Es runāšu par visiem šiem aspektiem, tad, kad slaidi gal galā mums būs pieejami un redzami. Veids, kā notiek Brexit, Tas arī noteikti ietekmēs to, kā visi šie aspekti iedarbosies. Līdz šim mēs esam runājuši kaut, par kaut ko līdzīgu kā Norvēģija pret Kanādu, bet īstenībā ir daudz plašākas iespējas. Tur varētu būt ļoti dažādi risinājumi, jo jūs noteikti lasat tos pašus laikrakstus, ko es, un jūs arī redzat, ka pastāv ļoti dažādi risinājumi, un ne viss ir skaidrs. Viens no variantiem var būt, ka apvienotā karalista gal galā paliks, viņa nolēmas neiet prom, bet, nu, iespējamība diezgan zēma teikšu, kā ir. Bet tik varbūt viņi kļūs par Eiropas ekonomikas zonas dalību valsts. Arī tās neizskatās īpaši teicam, bet mazums. Pastāv arī iespēja noslēgt divpusējos nolīgumus, kā mums, piemēram, ir ar Šveici, vai arī ierobežotas attiecības, kur, kas ir saistīts ar brīvās tirzniecības nolīgumu slēgšanu, uh, Un pēdējais risinājums ir tas, ka apvienotā karalists vienkārši izstāsies bez jebkāda veidā nolīguma. Nu, jūs saprotat, ka visiem šiem variantiem ir savas potenciālas sekas. Ja viņi iestāsies Eiropas ekonomikas zonā, kā līdzīga Norvēģijā, tad varētu teikt, ka tā ietekme nebūs nemaz tik dramatiska. Vismaz šāda šobrīd ir uh, Uh, analīzes rezultāti. Savukārt citos scenārijos varam teikt, ka būs zināmā mērā atšķirības runājot par politiku un regulējumu. Un es stāstīšu par to. Daudzi jautājumi, piemēram, kas ir saistīti ar viesabonēšanu, ar personas datu nosūtīšanu, jūs saprotat, ka visās šajās jomās uh, radīsies atšķirīgi risinājumi ja mēs runājam par lielāku elastību, tad šeit jārunā tieši par pētniecības politiku. Koordinācija notiek starp, ar programmas apārsnes 2020 uh, starpniecību, un šajā programmā var piedalīties ne tikai Eiropas Savienības dalību valstis, bet arī ekonomikas zonas dalību valstis. Principā visas šīs valstis piedalās. Un tas nozīmē, ka šajā programmā piedalīsies arī Šveice, un arī FTA dalība ir iespējama. Un arī tādām valstīm kā Izrēla vai arī jaunatīstības valstīm ir iespēja piedalīties šajā programmā. Izrēlē, piemēram, nav nekāda īpaša attiecība ar Eiropas Savienību, bet eh, tā ir iespēja līdzdarboties apārs 2020 programmā. Un pēc būtības tikpat lielā mērā, cik Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad šie divi piemēri, ko es pieminēju, Eh, bija viesabonēšana un personas datu nosūtīšana. Apvienotās karalistas valdībā līdz šim ir pieturējusies pie um, vienošanās un tāda uzskata, ka viņi pieturēsies pie viesabonēšanas programmas. Vai tas tiešām notiks, to mēs redzēsim reāli. Tas, ko apvienotā karaliste var darīt, protams, ir kontrolēt uh, tarifus iekšpusē. Uh, bet ko viņi nevar kontrolēt, ir, uh, um, ir cenas, ko piedāvā tīkla operatori 2000, uh, Eiropas Savienības 27 valstīs. Tas, ko gal galā mm, uh, iedzīvotāji piedzīvo kā viesabonēšanas maksas. Tātad ir skaidrs, ka viesabonēšana kaut ko maksā, un, protams, ja izmaksas būs lielākas par maksātajām cenām, tad, nu, būs jārisina šī situācija kaut kas savādāk. Uh, 27 valstīs, protams, pastāv šis regulējums, un līdz ar to, ja kāda valsts vēlētos piebiedroties, bet šai valstī nav attiecīgā regulējumā, tad, protams, viss būs savādāk. Tad ir jā, jāprēķina konkrētas izmaksas. Piemēram, virtuālajos tīklos atkal viss ir savādāk. Tas viss ietekmēs Eiropas Savienības 27 valstīs esošajos operatorus un var teikt, ka apvienotajā karalistē esošajiem operatoriem uh, ietekme būs daudz lielākā. Es jau tagad varu teikt, ka visticamāk Eiropas uh, dalību valstīs operatoriem būs mazāk problēma nekā apvienotās karalists operatoriem, vienkārši tādēļ, ka 27 dalību valstu operatoriem ir stiprāka pozīcija. Nu, redzēsim, protams, redzēsim, kāda būs reāla situācija. Tagad slaidi mums ir priekšā. Nu, tad sāksim e, izmantot tos. Nākamais jautājums ir uh, datu nosūtīšanu. Saskaņā ar datu aizsardzības regulu personas datus var diezgan brīvi pārsūtīt starp Eiropas Savienības dalību valstīm, arī Eiropas ekonomikas zonas dalību valstīm. Savukārt trešajām valstīm attiecības ir pilnīgi savādākas un noteikumi atšķiras no uh, datu aizsardzības noteikumiem. Atceramies, ka līdz šim šīs drošās ostas noteikumi, eh, ko baudīja ASV ar Eiropas tiesas spriedumu 2015. gadā, tika aizliegti. Tas nozīmē, ka arī apvienotai karalistē un Eiropas Savienībai un Eiropas ekonomikas zonai būs jāpārskata noteikumi. Taču varam teikt, ka ko līdzīgu piedzīvos apvienotā karaliste, kad tā izstāsies no Eiropas Savienības. Un Eiropas tiesa noteikti uzdos uh, līdzīgus jautājumus, jo um, arī dažāda veida uzraudzība un novērošana uh, apvienotajā karalistē var teikt ļoti līdzīga tam, ko dara ASV. Nākamais aspekts ir tas, ka Eiropas uh, apvienotajā karalistē tiks zaudēta uh, regulatoru pieredze. Par to runās mans kolēģis, bet tagad varu teikt tā, ka līdz šim, veidojot regulatīvo ietvaru elektronikas komunikācijas jomā, speciālistu zināšanas tik zaudētas. Piemēram, Berekā un arī uh, radiospektra izstrāde AS, um, apvienotās karalistas speciālisti ir piedalījušies. Nu, piemēram, Berek, protams, var aicināt uh, citu valstu pārstāvjus kā novērotājus, piemēram, viņi Šveici ir uzaicinājuši, un noteikti visi piekrītam, ka Berek, Bereks rīkojas pareizi. Tātad, ja mēs saskatām potenciāls zaudējumus. Būs arī e, mazināta piekļuve apvienotās karalists pētniekiem un inovatoriem. Jūs noteikti zināt, ka apvienotā karaliste diezgan lielā mērā veicina uh, Uh, attīstību un pētniecību, sevišķi jautājumus, kas ir saistīti ar uh, mākslīgo intelektu, un tāpēc arī šis iztrūkums noteikti būs jūtams. Kā jau pieminēju, tiek izmantotas apvārsnes 2020 programma, un ir jau precedents, ka valstis, uh, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas dalība valstis, tomēr piedalās šajā proje projektā. Jā, Brexit notiek šajā visekstrēmākajā veidā, ka pilnībā izstāsies, tad varam teikt, ka varbūt izmantosim šo veidu. Tātad runājot kopumā, tāds apkopojums, ka, protams, ka Brexit ietekmēs visus uh, sadarbības veidus. Vislabākais variants, protams, būtu, ja būtu Norvēģijas stilā Norve no, uh, dalība Eiropas ekonomikas zonā, bet runājot par Eiro IKT regulatoro uh, un politisko dialogu, tas būtu ļoti pozit pozitīvi, un uh, ņemot vērā tādu uh, uh, kā berek darbību, tas arī būtu ļoti pozitīvi. Paldies, mums tiešām daudz iespējas tagad diskutēt, un jūs ļoti precīzi iekļāvāties laikā. Jā, Eiropas parlamentā jūs noteikti varētu iegūt kādu balvu par to, ka jūs pieturāties ļoti glīti pie laika. Tagad mūsu nākamais runātājs, tas ir Bas Koterings, un viņš runās par to, kā digitālās inovācijas tiek ietekmētas 27 eh, valstīs. Viņš arī ir uh, pētnieks, vecākais pētnieks TNO, kas ir otrā lielākā tehnoloģiju attīstības aģentūra Eiropas Savienībā. Līdz ar to viņa kvalifikācija nav apšaubām. Paldies! Yeah. This is better. Thank you very much for uh... Liels paldies par to, ka ļaujiet mums pateikt uh, dažas vārdas par tik svarīgu tēmu. Man tika lūgts nedaudz uh, sīkāk pastāstīt uh, par apvienotās karalistes nostāju par uh, to, kā Brexit varētu ietekmēt uh, digitālās inovācijas. Pāriesim pie pirmā slaida. Uh, Nu, te redzams neliels pārskats par eh, to, ko es vēlētos runāt. Un es sākšu ar to, ka īsumā apskatīšu apvienotās karalistes eh, nostāju par eh, digitālo inovāciju, pēc tam runāšu par um, startupu ekosistēmu, pēc tam par IKT izpētes un izstrādes izdevumiem apvienotajā karalistē, salīdzinot to ar uh, notiekošo Eiropā, pēc tam es runāšu par e-komerciju un interneta platformām, un visbeidzot es runāšu par a, uh, to, kā tas ietekmēs a, uh, digitālo vienoto tirgu, un atstāšu arī dažus punktus diskusijām. Uh, šajā slaidā patiesībā viss ir pateikts. Globāli Londona ir jau trešais uh, tehnoloģija mezgls pēc uh, Silīcija ielais un Ņujorkas, un tas ir uh, visprogresīvākais un attīstītākais Eiropā. Ir arī pāris citu pilsētu, kas ir guvuši labus panākumus uh, - Berlīna un Amsterdam, kā arī Parīze. Uh, Bet eh, par, eh, runājot par finansēm un piekļuvi tirgiem, Londona ir eh, uzvarētāja, tāpēc globālā līmenī tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam to izmantot kā Eiropas Savienība. Mums ir arī ļoti spēcīgs radošais un finanšu sektors. Te pastāv ļoti liela saikne ar tehnoloģijām, Un visbeidzot ir vārti visai pārējai Eiropai uz um, ASV, gan angļu valodas jomā, um, ņemot vērā arī līdzīgo kultūru, daļai pat radniecīgu kultūru, um, runājot par um, riska kapitālu un tehnoloģiju inovācijām. Šis ir ļoti visaptverošs slaids, kas varbūt ir pārāk detalizēts, bet varbūt uh, es um, piebildīšu vēl pāris lietas par šeit redzamo. Jūs redzat um, garu sarakstu. Pašā pirmajā vietā ir silīcija ielai, kas pārspēja visas citas, uh, visas citas inovāciju centrus pasaulē. Tad tam tai sako Ņujorkas pilsēta un pēc tam Londona. Uh, kur ir pieejams finansējums jaunajiem uzņēmumiem, un tas ir kritiski, lai veicinātu digitālās inovācijas mūsdienu pasaulē. Jūs redzat, ka ir ārkārtīgi svarīgi piekļūt finansējumam un tirgum. Un uh, Londona un apvienotā karaliste šeit ir ļoti spēcīgas. Varbūt um, vienīgais jautājums, kur Eiropas, citas Eiropas pilsētas ir guvušas labas rezultātus, ir piekļuve talantiem. Bet uh, šīs valstis uh, talantus piegādā arī Londonai. Uh, Un pēc Brexit, protams, šī situācija mainīsies. Tas ir svarīgs aspekts, kas ir jāņem vērā. Vēl viens aspekts, kas sasaucās ar Skota sacīto dažādās, dažādās formās par iespējamo Brexit. Um, scenāriju. Londona ir eh, ar vislielāko izaugsmas potenciālu, tāpat arī Stokholma. Un ir interesanti redzēt, ka citas valstis ārpus Eiropas Savienības auga visātrāk. Parīze savā ziņā audz nedaug, šeit, šeit gan ir teikts uh, nulle. Uh, Bet um, būtībā, ja runājam par izaugsmi nākamajos gados, tad uh, Londona ir veiksmīga vieta, kur būt pārstāvētam. Otrs elements, par kur es gribēju parunāt uh, attiecībā uz uh, IKT mm, finansējumu, ir uh, izlūkošana, robotika, augstas veiktspējas uh, datošana. Uh, Un uh, te Eiropa ir līderis. Eiropai ir uh, ļoti labi rezultāti mākslīgā intelekta jomā, mums ir ļoti labi uzņēmumi. Un uh, kā jau jūs zinat, viens no uzņēmumiem, kas um, ir virzījis Google panākumus mākslīgā intelekta jomā, ir um, apvienotās karalistes kompānija, un arī mikročipu izstrādē Eiropas uh, Savienības um, valstis ir līderi. Nesen um, ekono The Economist uh, publicēja pētījumu, kurā bija redzams, ka daudzas, uh, daudz no šiem uzņēmumiem jau ir sasnieguši vairāku simtu miljonu eiro vērtību. Uh, bet tas tomēr salīdzinājumā ar ASV liecina, ka varbūt Eiropa nedaudz iepaliek. Un um, apvienotās karalistes izstāšanās šo tendenci tikai pātrinās. Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook daudz līdzekļu investē um, digitāli stratēģiskās jomās, ir tīpaši uh, mākslīgajā intelektā un mašīnu mācīšanās jomā. Un uh, dažas no šīm lietām notiek apvienotajā karalistē. Daudzas, daudzi no šiem uzņēmumiem, uh, piemēram, um, izstrādā daļu no saviem projektiem Eiropā, un um, apvienotā karalistē ir bijusi viena no biežāk izvēlētajām uh, šīs, šie pieci uzņēmumi mm, iztērē strateģiskajai izpētai gandrīz eh, tikpat daudz kā viss apvārsnes 2020. Kaut arī tas eh, ir par 20 miljārdiem palielināts. Un mm, šie skaitļi tiešām ļoti ātri pieaug. Tāpēc uh, būt eh, tuvumā tam, kur strādā lielie interneta uzņēmumi, tiešām ir ļoti būtiski. Un, eh, jo tie eh, ziedo vislielākos līdzekļus stratēģiskajai izpētē, un apvienotā karaliste spēlē ievērojumu lomu. Pēdējais punkts, par kur es gribēju parunāt, ir e-komercijas un interneta platformas. Uh, Ir interesanti, ka tirzniecības apjomu ziņā, kas veikti tiešsaistē, apvienotā karaliste ir līderis, pat um, augstāk nekā ASV. Un, ja šo valstu, ja ASV interneta uzņēmumi pārceļas uz Eiropu, tie parasti to dara izmantojot apvienoto karalisti. Uh, Amazon attīsta savu interneta klātbūtni Eiropā, tas notiek ātri, bet um, testēšana notiek apvienotajā karalistē. Un, uh, lai to visu sasaistītu kopā, varbūt pāris punktu par vienoto digitālo tirgu. Es varētu zināmā mērā zaudēt uh, piekļuvi ļoti būtiskai jaunuzņēmumu ekosistēmai, uh, piekļuvi riska kapitālam un citiem finansējuma avotiem, lai uh, digitālās kompānijas varētu attīstīties. Un tāpat var tikt skartas arī inovācijas, uh, piemēram, tādu tiesību aktu dēļ, kā vispārējā dāta aizsardzības rekula regula. Apvienotā karaliste te varētu būt elastīgāka, un tā var uzlabot savas pozīcijas un kļūt par interesantu partneri uzņēmumiem un kapitālam. Tāpēc elastīga likumdošana varētu uzlabot um, Lielbritānijas pozīcijas kā tehnoloģiju mezglam ir eh, arī jaunas iniciatīvas, kas eh, droši vien zināmā mērā risinās šo jautājumu. Pēdējais slaids jautājumu diskusijai. Ko mēs varam darīt? Es domāju, ka mums būtu nepieciešams uh, ievērojams stimuls, uh, lai kompensētu piekļuvis zaudēšanu vainu uzlabojot attiecības vai veidojot citus um, tehnoloģiju mezglus. Un eh, visbeidzot gribēju sacīt, ka ir eh, jāuztur eh, spēcīgas ehm, pētījumu un izstrādes programmas, kas apvienotajā karalistē ir ehm, ārkārtīgi būtiskas digitālo inovāciju jomā. Liels paldies! Ļoti labi! Te tiešām bija daudz domu, ko mēs labprāt ņemtu vērā. attiecībā uz um, inovācijām un mūsu attiecībām ar apvienoto karali šajā jomā, bet tagad dosim vārdu trešajam runātājam Domagojam Jurievičam. Es ceru, ka es pateicu pareizi. Jūs uh, vairāk nekā piecus gadus esat uh, strādājis um, Horvātijas regulatīvās iestādes padomē. Vārds jums! Paldies priekšstādātāji, labu pēcpusdienu visiem. Es uh, sev atvēlētajā runas laikā runāšu par to, kā Brexit iektek, ietekmēs S27 IKT politikas veidošanā un um, li, regulatīvajā vidē. Un es uh, gribēju pateikties par to, ka ļaujat uh, man uzstāties. Un Brügel institūtam par ielūgumu. Es savā iepriekšējā darbā esmu bijis saistīts ar politikas veidošanu un regulatīvo vidi, kur tika pārstāvētas dalību valstis, darbojoties Bērek un es padomis sagatavošanas struktūros. Tāpēc es mēģināšu Mm, definēt um, tās institūcijas un struktūras, kas ir svarīgas uh, politikas veidošanas un regulatīvajā sektorā. Es uzskatu, ka BEREK ir uh, institūcija, kas ir svarīga, lai harmonizētu ēstiesību aktus. Runājot par parasto likumdošanas procedūru, tajā ir iesaistīta arī ēst padome, tāpat arī komunikācija komiteja, kokom, kas ir komisijas konsultatīvā struktūra, kur komisija ir arī izpildvāra, ņemot vērā to, ka tā izstrādā īstenošanas aktus. Visas šīs trīs institūcijas ir ļoti būtiskas. Tajās piedalās visas ES dalību valstis, un šī prezentācija sniegs pārskatu par to, cik svarīga ir arī apvienotās karalistes līdzdalība un ko mēs zaudēsim pēc uh, Brexit. Lielbritānijas iesaistīšanās uh, kā dalība valstī šajās trīs struktūrās uh, varētu tikt raksturota kā mm, laba sadarbība ar uh, regulatīvajām iestādēm, labākos prakses um, izplatīšanu. Dažās institūcijās tas notiek ikdienas darbā, citās institūcijās strateģiskajā līmenī. Tomēr visās uh, šajās institūcijās, kas redzama šajā slaidā, ir jāteic, ka Lielbritānijas institūcijas um, ļoti aktīvi iesaistās iesaistīšanās veids manā personīgajā vērtējumā Berek bija raksturojama ar lielisku sadarbību ar nacionālajām regulatīvajām iestādēm, jo apvienotās karalistes eksperti bija ļoti labi eksperti, kas mums bija nepieciešami ikdienas darbā. Runājot par ikdienas darbu, tās ir ekspertu grupas uh, ikdienas darbā. Tur gan piedalās arī citas ES dalība valstis, bet mēs runājam par apvienoto karalisti, kur um, aktīvi šeit iesaistījās un sniedz ievērojumu pievienoto vērtību dokumentu kvalitātes ziņā. Ja runājam par uh, es padomi un parasto likumdošanas procedūru, Nu, atkal dalību valstu pārstāvji ir iesaistīti šajā darbā un ir svarīgi, ka mēs uh, varam strādāt ar labākajiem ekspertiem, kas izvērtē tiesību aktu priekšlikumus, kas tiek publicēti, un uh, es padomēju, ka vienam no likumdevējiem ir nepieciešami šie eksperti un viņa zināšanas. kas kopš es pirmsākumiem lielā mērā mm, tiek nodrošinātas pateicoties apvienotajai karalistē. Tiek eh, nodrošināta arī laba sadarbība starp dažādu dalībvalstu pārstāvjiem, strādājot pie dažādajiem uh, Eiropas komisijas izstrādātajiem priekšlikumiem, un atkal jau ikdienas darbā ir nepieciešami labi eksperti. Nākamajos uh, trīs slaidos es iziešu cauri scenārijiem, ko īsumā um, iepriekš ieskanēja uh, Skota Mārkus kungs. Um, saskaņā ar visiem šiem scenārijiem var notikt uh, dažādas lietas, un um, uh, mēs arī varam zaudēt dažādas lietas, um, runājot par apvienotās karalistes iesaisti. Zaļais ķeksītis nozīmē, ka situācija paliek tāda, kā tā bija, un sarkanais krustiņš nozīmē, ka situācija mm, vairs nebūs tāda kā iepriekš. Runājot par Bērek, gandrīz viss mm, RZ e scenārijā paliks tāpat kā iepriekš, Šobrīd Norvēģijai, Lihtenšteinai, Šveicai un Islandai ir novērotāja status, un tās var piedalīties ikdienas darbā. Daži kolēģi pat vāda darba grupas, kaut arī nepārstāv ES dalību valstis. Un runājot par lēmumu pieņemšanas procesu EZ scenārājā, tur apvienotajā karalistē nebūtu balsts tiesību. Uh, es padomē mainītos daudz, kas, jeb gandrīz viss, jo apvienotā karalista vairs nebūtu dalība valsts. Un um, tur mēs zaudētu viņu ekspertus un iesaistīšanos. Un uh, komunikācija komitejā op, novērotāja status ir iespējams, bet lēmumu pieņemšanas procesā novērotāji nevar piedalīties. Divpusēja nolīguma scenārijā situācija bēra, ka situācija paliek tāda kā iepriekš. Kā jau es teicu iepriekš, arī Šveice ir novērotāja Berek, tomēr padomē un komunikācija komitejā mm, viss mainītos. Brīvās tirzniecības nolīguma scenārijā uh, mainītos viss, un mēs pilnībā zaudētu šī brīža um, apvienotās karalistes uh, ekspertus. Nekāda apvienotās karalistes iesaistīšanās nebūtu pie, pieejama. Varbūt rezumēšu. Jūs redzat te identificētos Brexit um, ietekmes faktorus, uh, bet uh, katra šī ietekme būs lielā mērā atkarība no asociācijas nolīguma veida. Ietekme uz eh, sadarbību starp apvienotās karalistas regulatīvo iestādi un uh, dalībvalstu regulatīvajām iestādēm joprojām ir iespējama, jo mm, ir iespējams slēgt divpusējos līgumus, bet eh, runājot par apvienotās karalistes regulatīvās iestādes iesaistīšanos Bereka darbā eh, varētu būt eh, ar negatīvu zīmi, jo saikne ar um, Eiropu varētu vaināties. Tā ietekme uz um, likumdošanas procesu no paša sākuma, jebkurā scenārijā, uh, pievienotā vērtība, ko nodrošina um, AK, tiktu zaudēta, jo tā vairs nebūtu dalība valsts. Ietekme uz uh, kokom darba kvalitāti. EZ scenārijā ir iespējams, ka AK piedalās kā novērotājs, bet nevienā citā scenārijā uh, viņu um, ekspertus nebūs iespējams saglabāt. Un viena no iet, iet, spēcīgākajām ietekmēm būtu uz harmonizācijas procesu elektronisko komunikāciju politikā un eh, regulatīvajā satverā. Te es runāju par viesabunēšanu, tīkla neutralitātes eh, regulu un digitālā vienotā tirgus eh, īstenošanu. Pēdējo 15 gadu laikā apvienotā karaliste ir pielikusi lielas pūles, lai harmonizētu uh, regulatīvo satvaru, lai nodrošinātu labāku situāciju saviem lietotājiem. Šodien ir spēkā viesabonēšanas regula, un kā jau tika sacīts iepriekš, dažas lietas te mainītos. Es personīgi uzskatu, ka to varētu salīdzināt ar situāciju Rietumbalkānos, kur Eiropas Savienība vēlas tuvināties Rietumbalkāniem. Balkāniem nosakot zemākas cenas un uh, zemāku administratīvo slogu, bet tam ir nepieciešams likumdošanas pamats. Un ikvienā no šiem scenārijiem apvienotā karaliste būtu tādā pašā situācijā un tas, uh, varētu, tas varētu pārkāpt PTO noteikums. Un tad uh, viss būtu operātoru rokās. Uh, un e, nekādas regulas nebūtu saistošas AK. Tas varētu ietekmēt ne tikai gala lietotājs, bet arī uzņēmumus, kuri darbojas AK vai Eiropā. Rezumējot, es gribēju teikt, ka mans personīgais viedoklis ir tāds, ka AK pārstāvju uh, zināšanas un ekspertīze vienmēr ir bijusi visaugstākajā līmenī, un to Eiropas Savienība zaudētu. Un to varbūt arī nebūs iespējams kompensēt ar um, citu dalību valstu ekspertu pienesumu, bet tas jau ir ārpus šīs prezentācijas tvēruma. Liels paldies! Paldies, ļoti labi iekļāvāties laikā, un Tagad uzklausīsim pēdējo prezentāciju. Profesors Žerārs Pagarās. Viņš runās par Brexita ietekmi uz Eiropas Savienības 27 valstu inovācijām un 5G uzsākšanu. Viņš ir viens no vadošajiem ekspertiem pasaulē šajā jomā. Viņš arī ir um, publicējis uh, savu pētījumu pagājuši, kad par to vārds jums. Paldies, priekšsēdētā. Kā jau zināt, tad 5G nozīmē vairāku tehnoloģiju un pakalpojumu apvienojumu. Un tiek sagaidīts, ka tas ļoti plašā mērā ietekmēs dažādas nozeres visā pasaulē, jo īpaši Eiropā. Un Tas arī ir viens no galvenajiem elementiem ekonomikas un industriālajā politikā Eiropas Savienībā. Brexit ieteikme noteikti ir īpaši nozīmīga. Protams, par tehnoloģijām mēs runājam visas pasaules kontekstā, bet uh, ir arī tad, uh, tad zināms geogrāf, zināms geogrāfisks nošķirījums apvienoto karalisti un Eiropas Savienību, un tad geogrāfiski, mm, tad mēs varētu runāt par to, ka nebūtu ietekmes atsevišķos reģionos, gandrīz nekādas ietekmes vai potenciāli negatīva ietekme vai <clears throat> ietekme nav zināma. 5G, kā jau teicu, te ir dažādi aspekti iesaistīti. Uh, uzņēmumi, dažādi aktori, spēlētāji. Jāuzdod jautājums par to, kā tas geogrāfiski izskatās, kur atrodas gal galvenie zināšanu centri, kuri galvenie ražošanas centri. Jāspēr, ko tas nozīmē visai Eiropas ekonomikai. Ja runājam par standartiem, tas droši vien nozīmē, ka uh, nekādu būtisku izmaiņu nebūtu, izņemot atsevišķu varbūt spēlētāju ietekmē, bet pasaulē ir 200 valstis un arī ir nozares pārstāvī, kas uh, definē 5G tās, tas tiek noteikts dažādos līmeņos, gan reģionālā, gan nacionālā līmenī Eiropē. Eiropa, te mēs runājam tieši par Eiropas Savienību, uh, iesaistās arī Eiropas telekomunikāciju standarta institūts un uh, nesen arī tika publicēti diezgan specifiski standarti attiecībā uz 5G. Tātad standartu jomā Um, es domāju, ka nekādu būtisku ietekmi uh, mēs nenovērosim. Ja palūkojam uz izpēti un izstrādi, kopaina ir diezgan jaukta. Es a, uh, esmu izvērtē, adaptējis pētniecības projektus, kas uh, ir bijuši par 5G tēmu. Es arī izvērtēju, kāda ir apvienoto karalistu, apvienotās karalistes dalība. Uh, mums ir lieliski partneri, piedalās ļoti sva, slavenas universitātes, piemēram, Bristols universitāte. <clears throat> ir arī uh, publiskie aktori, BT, BBC. Uh, ir arī mobilie operatori Vodafone, O2, un ir, ir apvienotajā karalistē nozars pētniecības centri, kas ir ļoti interesanti. Daudzas starptautiski, daudz starptautiskie uzņēmumi, piemēram, valodas iemesla dēļ, savus Eiropas pētniecības centrus ir izvietojuši apvienotajā karalistē. To vidū ir Japānas uzņēmumi, Korejas uzņēmumi, piemēram, Samsung. Uh, Arī ASV uzņēmumi to ir darījuši. Protams, ir jautājums, vai BT vai BBC pārcel, pārcelsies uz kontinentu, bet redzam, ka Vodafone, kas ir dominējušais mobilais operators Eiropā, redzam, ka viņi ir nopirkuši Liberty Global un ka viņi pārnes savu gravitātes centru uz kontinentu. Un runājam par O2, kas ir lielākais mobilais operators apvienotajā karalistē, bet viņi ir daļa no telefonika uzņēmuma. Un kāda ir stratēģija? Telefonika ieguldīs resursus vai arī pārnesīs uh, uh, savus resursus uz savām pārstāvniecībām uz kontinentu. Par šiem apvienotās karalistas pētniecības centriem ir tiešām ļoti interesanti redzēt, kas notiks, ko darīs korejieši, japāņi, uh, amerikāņi, vai viņi izvēlēsies palikt apvienotajā karalistē, vai viņi tad kā tāds bonus Eiropas Savienības 27 valstīm pārcelsies uz kontinentu. Um, šis ir diskutējums jautājums, bet uh, tik līdz šī Pandoras lāde tiks atvērta, Es domāju, ka mēs redzēsim lielu kustību. Es pieņemu, ka mēs redzēsim lielu kustību šajā jomā. Lai gan, kā jau teica arī mans kolēģis, varētu tikt izveidoti dažādi režīmi apvienotās karalistas pētniecības centriem. Vai tas būs pēc um, sadarbības principiem kā ar Eiropas ekonomisko zonu vai citādi? Uh, bet jā, tas, tam noteikti vajadzētu mūsu sarunvedēju um, apsvērumos. Kā jau es teicu, tad 5G atstās jau tāliešas sakas uz vairākām nozarēm, jo 5G atbalstīs šīs daudz apspriestās uh, pārmaiņas mobilitātes jomā, automašīnu jomā, iespējams arī uh, enerģētikas jomā un arī veselības jomā. Šajā slaidā redzam, ka uh, šie ir ļoti globāli uzņēmumi. Tu mēs nerunājam tikai specifiski par Eiropas Savienību. Autoražošanas nozara, tad, kad tiek izveidoti standarti, viņi, protams, rīkojas plašāk ne tikai vienas valsts robežās. Bet ja tad tiek veidota infrastruktūras Eiropā, vai būtu jauki, ja būtu šī sasaiste arī pāri kanālam, bet tas, protams, būs nozares rokās. Un savā žargonā mēs to saucam par vertikāliem nozars spēlētājiem. Te runa ir par loģistiku, par uh, vērtību ķēdi pārrobežu kontekstā. Šī ir joma, kas nav daudz izpētīta, bet varam domāt, ka atsevišķos scenārijos ražošanu, jā, ražošana varētu tikt būtiski ietekmēta. Um, jā, plūkojumi piemēram, Nissan ražotne Londonā, um, lai saražotu vienu automašīnu tur, rezerves daļas 27 reizes šķērso robežu starp Eiropas Savienību, starp Eiropu un apvienoto karalisti. Loģistika nepieciešamība mums uh, saglabāt pastāvošo uh, loģistiku un vērtības ķēdi, uh, tas arī, tam arī mūsu sarunvedējiem būtu jāpievērš uzmanība. Ja runājam par savienojamību, tas ir interesants aspekts. Sagaidām, ka jaunā tehnoloģiju paudze 5G palīdzēs sasniegt šo ilgi gaidīto Eiropas vadošo lomu digitālajā jomā. 5G atvieglos jaunu uzņēmumu veidošanu. Um, varēs tiks efektīvāk izmantot spējamais tīkls. Un šajā gadījumā, jo lielāks ir tīrgus, jo lielāks ir zināšanu resurs, jo vairāk datus var apkopot, jo labāk. Un šajā gadījumā, jāsaka, ka jo augstākas būs barjeras starp Eiropas Savienību un apvienu koralisti, jo sliktāk tas ir abām pusēm visiem iesaistītiem spēlētājiem. Un nobeigumā kādi ir jautājumi, kādas ir potenciālas problēmas. Iespējams, ka nedaudz varētu zaudēt um, Eiropas Savienība šajā aspektā, ka Eiropas Savienība ir pasaules līdera 5G jomā. Uh, redzam lielas pretrunas apvienotajā karalistē par kontroles atgrie, atgrie, atgūšanu uh, Eh, no vienas puses tiek runāts, un otras puses, ka nozara vēlas eh, saglabāt šo saikni, redzam kolēģus eh, apvienotajā karalistē, kas saka, ka zināmi tiesību akti tiks transponēti Lielbritānijas tiesībās neatkarīgi no notikuma attīstības scenārija. Sarunu vedēji ir jāinformē noteikti par iespējamām sekām. Paldies! Paldies! Arī jūs ļoti labi iekļāvāties savā laikā. Dzirdējām ļoti interesantas prezentācijas arī par to, kā Brexit var ietekmēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomu. Vai ir kādi jautājumi vai komentāri? Nē. Un nu, tad es varbūt pieminēšu pāris jautājumus. Es nāku no īrijas. Mūs Brexit ļoti ietekmēs. Un daudz no jūsu teiktā, manuprāt, bija ārkārtīgi interesants. Jūs eh, saistībā ar Brexit un Eiropas Savienību pieminējāt eh, šo tā saucamo lūzu lūz situāciju, vai kad abas puses ir zaudētājs, bet kurš tad no abiem zaudētu vairāk, ja nebūs nekādu vienošanos vai koordinācijas, lai um, nodrošinātu tādas situācijas turpināšanos, kāda mums ir pašlaik. Piemēram, ja runājam par viesobanēšanas izmaksām, kuras mums izdevās atcelt, pateicoties lielā mērā arī Eiropas parlamentam, gribēju jautāt, kurš šajā ziņā zaudētu vairāk, ja apvienotā karalista izlems, ka uh, viņi uh, ies paši savu ceļu un neņems vērā Eiropas Savienības lēmums par viesabonēšanas maksu. Un vēl daži interesanti aspekti saistībā ar daudzajām vienošanām, piemēram, ar Norvēģiju, Kanādu, citām. Kā tas iedaras saistībā ar apvārsni 2020? Jūs teicāt, ka automātiski apvienotāja karalistē vajadzētu būt daļai no apvienot, apvāršana 2020, jo īpaši Izrēla, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ir daļa no šīs programmas. Un, ja domājam par politiskajām diskusijām, tad jāatgādina tas jautājums, jā, šī frāze, ko piemin Barņē kungs, ka uh, viss tiek izvēlēts tā atsevišķi pēc vēlmēm no ārpus konteksta, bet uh, varbūt kaut kādu tādu individuālu izvēļu izdarīšanu būtu liederīga Eiropas Savienība atsevišķos gadījumos, atsevišķos apvienotajā karalistē. Uh, bet kā lai tas, um, lai mēs nodrošinām to, ka valsts ārpus Eiropas Savienības nesaņem tādas pašas privilēģijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts. Privātuma vairoks. Vai jūsuprāt, tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu izveidot saistībā ar apvienoto karalisti? Un vēl? Līdzīgi kā apvienotā karaliste varētu būt uzskatīta par ah, bārtiem uz ASV, vai mēs a, varam atteikties no šādas idejas, jo kā gan Londona varētu būt vārti Eiropai uz a, ASV, ja apvienotā karalista pat nav vairs Eiropas Savienības daļa. Manuprāt, šis tāds pretrunīgi, tā ir tāda pretrunīga ideja. Varbūt jums ir kāds pārdoms par to. Bet iedomā arī par Berlīni, Parīzi, Stokholmu. Es domāju, ka ā, šīs pilsētas varētu aizpildīt Londonas radīto iztrūkumu. Un tāpat arī ir jautājums par mākslīgo inteliģenci, vai apvienotā karalists spēs saglabāt savu lomu arī nesot Eiropas Savienības dalībvalsts. Pateicoties arī savai dalībai Eiropas Savienībai, Uh, apvienotā karaliste ir sasniegusi šādu spēcīgu lomu, vai tā pastiprināsies vai vājināsies Brexita rezultātā. Jā, tie ir jautājumi, ko es vēlējos uzdot. Un jā, jūs jā, tad finanšu jomas runātājs. Jūs pieminējāt, ka varētu zaudēt visu. Visu par to šaubos. Šie to teica Jureviča kungs. Un visbeidzot Pogarela kungam jautājums. Jūs pieminējāt visus uzņēmumus, kas atrodas apvienotajā karalistē. Pēc Brexita vai šie uzņēmumi paliks apvienotie, kur lai jūs pieminējāt Vodafone un O2? Vai šie uzņēmumi pārcelsies un uh, ja valoda ir a, viens no apsvērumiem, tad gan īrija, gan a, malta runā angļu valodā. Un jāsaka arī, ka vairākums Eiropas Savienības valstu a, ir visnotaļ kompetentas veicot uzņēmē darbību arī angļu valodā. Varbūt jūs varētu sniegt kādas atbildes. Es esmu pārliecināts, ka deputātiem būs bijusi iespēja pārdomāt dzirdēto no jūsu prezentācijā. Mums noteikti būs uh, vēl vairāk jautājumu. Tagad došu vārdu mūsu runātājiem, lai viņi varētu sniegt mums kādas atbildes. First, think... Es domāju, ka es varētu sākt, jo drīzāk jautājumi bija redresēti man. Runājot par šo zaudējumu, zaudējumu risinājumu un kurš tad zaudēs visvairāk, nu, gandrīz vai visos veidos varētu teikt, ka apvienotā karalists būs daudz sliktākā situācijā nekā uh, pārējais Eiropas Savienības dalība valstis. Bet jautājums ir, kā notiks, uh, cik lielā mērā uh, apvienotās karalistes tirzniecībā notāk, notiek ar Eiropas Savienību un cik procentuāli Eiropas Savienība savukārt tirgojas ar apvienoto karalisti. Manuprāt, var skaidri saskatīt, kurš būs zaudētais. Runājot par IKP apvienotajā karalistē, uh, lielā daļa ir saistīta tieši ar finanšu pakāpojumiem, ir sadarbībā ar ASV, bet, protams, ir sevišķi ar Eiropas Savienību. Un tāpēc arī viņi būs kāreiz tie, kas zaudēs Brexit rezultātā. Un tas jau ir ietekmējis finanšu pakāpojumu sniedzējus. Daudzas institūcijas, kas darbojas Londonā, uh, jau sāk veidot uh, saistītos uzņēmumus uh, citur Eiropas Savienībā, piemēram, īrijā. Tāpēc varam redzēt, jā, kā apvienotā karaliste apzinās, ka zaudēs. Un par citām lietām, par viesabonēšanu un par izmaksām. Es varētu teikt, ka arī šeit apvienotā karaliste zaudēs vairāk. Viens no būtiskākajiem aspektiem ir tas, ka ir ļoti daudz Lielbritānijas iedzīvotāju, kas dodas uz Spāniju, Grieķiju un tā tālāk, nekā otrādi. Un arī tas, ka apvienotās karalists uzņēmumi zaudēs vairāk, tas ir saistīts ar to, ka, nu, apvienotē karalistē visticamāk nāksies kaut kā vēl pieturēties pie viesabonēšanas nosacījumiem, lai viņi nebūtu galīgi zaudētāji. Bet es domāju, ka apvienotā karaliste zaudēs vairāk un tas ir saistīts ar daudzām jomām. Salīdzinot ar Kanādu un Norvēģiju, jā, tas, ko jūs pareizi pateicāt, lietām nenotiek jau nanot, ja, nav jānotiek automātiski, piemēram, iekļaušana apvārsnes 2020 programmā. Būdama ekonomikas zonas dalībniece, tad Norvēģija, pateicoties šiem nosacījumiem bija iespēja iekļauties apvārsnes 2020 programmā. Un savukārt, ja ir tikai brīvās tirzniecības nolīgums, tad, protams, tā ir Eiropas Savienības izvēle vai iekļaut vai neiekļaut. Savukārt, ja būs asociācijas nolīgums, tas savukārt nozīmēs, ka nāksies atvēlēt arī naudas līdzekļus. Un IKP daļu nāksies novirzīt Eiropas Savienībā, nu tad, manuprāt, šeit ir jāpieņem attiecīgie lēmumi, jo ar daudzām valstīm jau varētu veidot attiecības, bet vai šīs attiecības drīzāk būs balstītas uz konkurences vai uz sadarbības? Daudzos uh, scenārijos attiecībā uz Brexit es uzskatītu, ka varbūt daudzos gadījumos būs drīzāk sadarbības uh, attiecības, taču ja būs uh, šī, šī absolūtā uh, iziešana no Eiropas Savienības, tad varbūt būs cita pieeja, nebūs tik liela sadarbība. Tad varbūt Eiropas Savienības 27. dalībās tiks uzskatīts par konkurenci. Skaidrs, ka šeit nekas nenotiks automātiski un visi lēmumi būs jāpieņem atsevišķi. Par citām lietām. Ja mēs domājam par to, cik daudz starptautisku uzņēmumu uh, vērušas vaļā birojus apvienotajā karalistē un Eiropas Savienībā, tad varam teikt, ka pārobežu sadarbība ir uh, kļuvusi ļoti svarīga un ir daudz, uh, daudz aspektu, kas ir saistīti ar personas datu nosūtīšanu, un tāpēc arī uh, digitālā ražošana, digitālā nozare Eiropas Savienībā un apvienotajā karalistē noteikti cietīs, un tāpēc arī būs kaut kā mm, jārisina šī situācija līdzīgi, kā tas ir ar IKP daļu. Bet, kā jau teicu, var būt, ka būs arī konkrētas uh, uh tiesu lietas. Varbūt institucionāli varētu tādu stingrāku, robustāku risinājumu bet tie nosacījumi, kas tiek izstrādāti, nu, tad, protams, tie būs jāizstrādā ar tādu zināmu labu ticību no abām pusēm. Jā, varbūt neiedzināsimies pārāk. Kā varētu šos vārdus aizstāt? Nu jā, varbūt daudzas dalību valsts labprāt spēlē šo lomu, un gan Nīderlanda, gan Malta varētu būt tās uh, valstis, kuras varētu šo lomu spēlēt bet mēs zinām, ka gan Francijā, gan Nīderlandē, gan Vācijā ir uh, diezgan daudz angliski runājošo uh, cilvēku. Līdz ar to man jau šķiet, ka vismaz daudzi nīderlandieši runā angliski pat labāk nekā es, līdz ar to tā nu nebūs problēma. Varbūt citi kolēģi gribētu vēl arī kaut ko pateikt, lūdzu. Paldies! Pirmkārt runāšu par šo risinājumu, ka zaudēts var tikt viss. Prezentācijas doma bija tāda, ka jāpaskatās, kā šī situācija ietekmēs Eiropas Savienību patlikušajās 27 valstīs un apvienoto karalisti. Mēs šeit varam runāt par to, kā ekspertu zināšanas varētu būt zaudēts, arī regulatīvā pieredze var tikt zaudētas. Un īstenībā tie zaudējumi varētu būt no abām pusēm. Viss ir atkarīgs, protams, no tā, kā jūs raugāties uz šo situāciju. Piemēram, ja notiek šķiršanās, tad kontakti varbūt vairs nenotiek, nu tad uh, tiek zaudēts viss, tiek zaudēta informācija, ikdienas sadarbība, un tad līdz ar to, ja sadarbības nav, tad vairs nav nekā tāda, ko abas puses uh, gūst viena no otras. Tāpēc nevaru teikt, kura pusē vai apvienotā karalista vai Eiropas Savienība zaudēs vairāk par viesabonēšanu. Mans personiskais viedoklis ir tāds, ka gal galā zaudētāji šeit būs lietotāji. Gan no apvienotās karalists, gan arī no Eiropas Savienības. Jo pirms viesabonēšanas regulējums tika ieviests. Tas notika 2007. gadā pirmo reizi, tad viss notika saskaņā ar tirgus principiem. Un mans viedoklis ir tāds, ka mēs varētu atkal atrasties tādā situācijā, kā tas ir ar Latvijas sektoru, ka vienkārši būs e, dažāda veida risinājumi ar apvienoto karalisti, ar citām valstīm. Un, ja, piemēram, ir kāds līdzsvars e, attiecībā uz lietotāju skaitu un minūšu skaitu, tad varbūt šur, tur būs izdevīgāks risinājums. Un manā valstī ir, piemēram, daudz e, ārzemju turistu tieši no Lielbritānijas, un tad līdz ar to uh, ja šāds uh, viesavanēšanas nolikums vispārējais vairs nebūs, nebūs spēkā, tad var gadīties tā, ka tie, kas ierodas Horvātijā no apvienotās karalists, viņi vairs nevarēs izmantot uh, savu telefonu, kā līdz šim ir pieraduši. Tāpat varbūt būs arī ar mani, kad es došos uz Londonu. Nu, tad, kā jau teicu, gal galā tie būs gala patērētāji, ka, kas būs cietēji un zaudētāji. Bet jautājums vienmēr būs par to, cik liels ir savstarpējās lietošanas apjoms, tad varbūt līdz ar to uzņēmumi gribēs vienoties, lai varētu savstarpēji samazināt cenas. Vai arī varbūt tikpat labi cenas palikt kā šobrīd. Labi, paldies priekšsēdētāji. Gribētu runāt par Šveici, varētu teikt, ka Šveici šobrīd atrodas tādā pašā situācijā, kurā varētu atrasties apvienotā karalisti. Piemēram, viņi piedalās Berekā, viņi piedalās roaminga statistikā, bet viņi nav iesabanēšanas eh, sistēmas daļa. Ah, Šveicē ir jāmaksā vairāk par viesabanēšanu. Apvienotā karalista drīzāk gribētu izvairīties no šādas situācijas. Jā, daži komentāri par šo vārtu jautājumu. Protams, ja būs uh, absolūtais uh, Brexit, tad skaidrs, ka ne par kādiem vārtiem mēs vairs nevaram palikt. Mm, mm, protams, es nevaru iedomāties, ka mēs pilnībā vienkārši pametīsim digitālo vietē, e, iekšējo tirgu, jo tā, tas būs pilnīgi muļķīgs risinājums. Tāpēc es ceru, ka drīzāk būs šīs uh, ierobežotais risinājums un uh, Mēs eh, joprojām gribēsim sadarboties digitālajā jomā, un tas ir sevišķi saistīts ar eh, jaunu uzņēmumiem, jo šobrīd ir tā, ka Eiropā ir talanti un savukārt apvienotāja karalistē varbūt ir pienācīgais finansējums, līdz ar to ir jānodrošina kaut kāda laba sadarbība. Tas, protams, attiecās gan uz 5G, gan uz visām citām lietām. Uh, bet būtiski, lai mēs nezaudētu šo jau iegūto enerģiju, jo jaunu uzņēmumu vienmēr atradīs kaut kādu veidu, kā sadarboties, un es neredzu to, ka mēs vienkārši atsakāmies no šāda sadarbības, tas būs galīgi muļķīgi. Noteikti vienkārši tiks rasts risinājums. Par EA tas ir pilnīgi tas pats, jā, vislabākais būs, būtu RND Domāju, ka ir, par izpētes jautājumiem būs ļoti cieša sadarbība ar Eiropas Savienību. Tas ir, Eiro, tas ir apvienotās karalistas interesēs, un līdz ar to es domāju, ka mums būs ļoti laba partnerība. Paldies! Nu jā, tas ļoti pozitīvi, un tagad lūdzu Džerad. Pavisam īsi. Kad mēs paskatāmies uz 5G tehnoloģiju tad apjoms ir būtisks. Tieši kā teica mana kolēģi, ja mēs zaudēsim kādus 12% no Eiropas Savienības iedzīvotāju skaita, tas ietekmēs Eiropas Savienības tirgu. Eiropas Savienībā tas tiešām nenāks par labu, un apvienotie karalistē tas vēl mazākā mērā nāks par labu. Tāpēc, kā jau teicu, apjoms ir ļoti būtisks. Un, kā jau teicu, šis, šis geogrāfiskais moments. Un šeit savukārt ir jāsecina, kā notiek tāda nopietna pārēja no apvienotās karalists uz Eiropas, Savienī, uz Eiropas Savienības 27 valstīm. Jo Es nedomāju, ka apvienotā karaliste būs līdere 5G jomā vai attiecīgās, attiecīgā aprīkojuma jomā. Es nedomāju, ka kādā apvienotās karalistes eh, kompānija varēs ar Sims, eh, Siemens, ar Apple konkurēt un drīzāk daudzi uzņēmumi pārcels uh, savus birojus uz uh, kontinenta. Protams, tie ir dažādi scenāriji iespējami, bet ir jāskatās, kā mums veiksies sarunās. Un mm, vai mēs vēlamies pieļaut tādu situāciju, kā mēs tikai izvēlēsimies vislabāko, uh, jo ir tā, ka mēs pētniecības kopienā mēs labprāt turpinātu sadarboties ar kolēģiem no apvienotās karalistes, bet varbūt Eiropas Savienībā nemaz nevēlas uzdāvināt apvienotās karalistes valdībai šādu dāvanu. Tāpēc varam teikt, ka šobrīd tas viss ir tādu ļoti gudru sarunu vedēju rokās lai viņi skaidri sapratu, kur, saprastu, kur vajag piekāpties un ko vajag piedāvāt otrai pusē. Jo rodas tiešām ļoti nopietnas tāda dilemmas apvienotajā karalistē un, un Eiropas Savienībā, piemēram, Galileo programmā. Skatoties ļoti konkrētu šo gadījumu, es zinu, ka komisija to izskatīs rudenī, ir tā, ka šī sistēma Jā, mums būs jāpieņem ļoti nopietna lēmumi. Mēs gribētu turpināt sadarboties. 12 miljārdi eiro jau ir iemaksāti no apvienotās karalistas puses, varbūt daži saka, 27 dalību valstīm tā ir ļoti izdevīga situācija, bet te pašā laikā, jo lielāka ir satelītu sistēma, jo efektīvāk tā ir. Un līdz ar to nevaram mēs zaudēt uh, Galileo, varbūt būs kaut kādi politiskie aspekti, varbūt saistīti ar aizsardzību, bet jebkurā gadījumā šeit uh, tiešām ir daudz neatbildēti jautājumi un nepieciešami piekāpties. Liels paldies! Un uh, liels paldies visiem mūsu ekspertiem par to, ka jūs uh, tiešām ļoti labi prezentējat šo informāciju. Mums tas viss ir ļoti svarīgi. Mēs tagad varam zināt, kā mums ir jāvirzās, kurā virzienā mūsu diskusijās. Un mūsu kolēģi parlamentā noteikti labprāt šos jautājumus pārņems. Un paldies Markusa kunga, uh, Pogorela kungam, Jureviča kungam un Koternika kungam. Paldies, ka jūs ieguldījāt darbu, sagatavojot šos šīs prezentācijas. Mēs tiešām esam saņēmuši informāciju tādā ļoti praktiskā un saprotamā veidā. Tas tiešām tā ir ļoti laba zīme tam, ka jūs mākat savas idejas nodot publikai. Nu tad līdz ar to paldies. Mums ir palikuši vēl diži, divi da, jautājumi darba kārtībā, tie ir dažādi jautājumi, un tad vēl ir arī nākamā sanāksme 9. jūlijas pulkstens 15.00 līdz 18.30 eh, un tad vēl arī 10. jūlijā no 9 līdz 12.30 un tad no 14.30 līdz 18.30 līdz ar to šī sēde ir slēgta. Paldies par līdzdalību!